Iniziamo. Sāksim. Buon pomeriggio a tutti, diamo inizio. Labdien visiem. Sāksim komitejas sanāksmi. Vispirms gribēju teikt, ka darba kārtībā ir notikušas nelielas izmaiņas. Kvalitāte eksportē lauksaimniecības produktiem un mārketings, kā arī tiešie maksājumi, desanta ziņojums. Tie e, šīs tēmas tiek atliktas uz rītdienas sanāksmi, bet e, dažiem cilvēkiem ir jādodas projām nekā iepriekš, agrāk nekā iepriekš plānots, un tāpēc ierosinu veikt e, nelielas izmaiņas darba kārtībā. Rītdien sāksim uh, darbu ar 11. un 12. punktu, un pēc tam turpināsim kā iepriekš plānots. Otrais punkts priekšsādātāja paziņojumi. Gribēju jums atgādināt, ka šīs dienas sanāksme tiks uh, tiešraidē rādīta internetā, un, un uh, mēs runāsim arī par KLP priekšlikumu, ko mēs saucam par parlamenta pretpriekšlikumu. Tie tiks eh, prezentēti 18. un 19. jūnijā. Gribēju jums eh, atgādināt, ka grozījumu termiņu iesniegšanas termiņš, kā saskaņots ar ko koordinatoriem, ir 9. jūlijas 2012. Tie ir priekšlikumi par tiešajiem maksājumiem un KLP reformas finansēšanu. Eh, bet uh, priekšlikumi par KTO Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 10. jūlijas 2012. Tātad 9. un 10. jūlijas ir termiņš KLP reformas grozījumu iesniegšanai. Un jāteic, ka grozījumi ir jāsabato, jāsagatavo uz komisijas prieklikuma bāzes, nevis uz atzinuma pamata. Ceru, ka tas visiem ir skaidrs. Un tagad varam pāriet pie trešā punkta darba kārtībā. Uh, iepazīstināšana ar pētījumu, kā uzlabot ilgspēju konkurētspēju un veicināt inovācijas lauksaimniecības nozarē. Gribēju dot uh, vārdu mūsu ekspertei, Džanitai Vajerē, kura ir uh, Glosteršīras uh, pētniecības institūta līdzpriekšsādātāja. Un laipni aicinam arī Alanu Bakvēlu. Viņš ir šeit bijis vairāk nekā vienu reizi. Uh, Un uh, profesors Bakvēls uh, iepazīst, uh, Dvajeris kundze iepazīstinās mūs ar šo pētījumu, un pēc tam Bakvēl kungs atbildēs uz komitejas locekļu jautājumiem. Došu vārdu jums, un gribēju sveikt šeit arī ģenerāldirektoru Pulēvu. Lielas paldies priekšsādātāji, un labdien visiem! Liels paldies par to, ka ielūdzāt mūs uz parlamentu. Šī ir mana pirmā vizīte šeit, un jāteic, ka tas ir visai iespaidīgi. Es eh, ļoti priecājos par uh, sarunu, kas ar jums gaidām šajā pēcpusdienā par pētījumu, kur mēs esam veikuši. Es runāšu aptuveni 20 minūtes un ceram, cerams, ka pēc tam mums būs laiks diskusijai. Uh, Sākumā ieskicēšu šīs prezentācijas struktūru, pastāstīšu par pētījumu kontekstu un mērķiem. Pēc tam īsumā parunāsim par mūsu pieeju, laikiem un ekspertiem, kas strādā ar mani. Runāsim arī par galvenajiem rezultātiem, pārskatot pastāvošo pieredzi KLP politikā un pēc tam novērtēsim reformas priekšlikumu šajā kontekstā, kā arī izteiksim dažas rekomendācijas. Gribēju izteikt, ka tas pašlaik, tās pašlaik ir, tas pašlaik tikai rekomendācija projekts, jo mēs labprāt gribētu šīs idejas apspriest ar jums un cerams, ka šī sanāksme mums ļaus uzlabot rekomendācijas, kas izriet no šī pētījuma. Tāpēc es ļoti priecāšos uzklausīt jūsu reakciju. Pētījuma konteksts ir sēkojošs. Šie ir divi citāti. Pirmais no komisijas paziņojuma par KLP reformas lomu, par kuru mēs pašlaik diskutējam. Un šajā kontekstā parādījās jēdziens ilgtspējīga konkurētspēja. Tas eh, pirmoreiz tika noteikts kā viens no galvenajiem nākotnes politikas mērķiem. Domāju, ka šajā paziņojumā ārkārtīgi interesanti bija tas, ka vārds uh, sustainable ilgtspējīgs eh, tika ļoti saistīts ar, ar zemi balstītu resursu izmantošanu, un pie tā mēs pēc mirklīša atgriezīsimies. Otrais citāts ir no komisāra Čāloša runas. Uh, manuprāt, tas varēja būt tad, kad viņš ar parlamentu iepazīstināja detalizēti ar likumdošanas priekšlikumiem, un viņš uzsver to, ka eh, pārtikas eh, nodrošinājuma izaicinājumi eh, ir viens no aspektiem, un viņš pieskārās arī dabas resursu saglabāšanai un teritoriālā līdzsvera nodrošināšanai, nosakot to kā mērķi, lai garantētu to, ka Eiropas lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek aktīvi apsaimniekota visā Eiropas teritorijā. Pētījuma mērķi bija ņemt komisijas definēto mērķi un novērtēt, cik lielā mērā pašreizēja reforma priekšlikumi varētu palīdzēt sasniegt šos mērķus. Balstoties uz to un atskatoties uz līdzinējo pieredzi ar šīs politikas instrumentiem, kā arī ņemot vērā grozījumu pamatojumu un kontekstu, izaicinājums, ar kuriem mums nāksies saskatā, saskarties un ņemot vērā ne tikai KLP, bet arī citas uh, politikas, kas ir ar to miedarbībā un kas uh, mēģina panākt ilgspēju konkurētspēju. Tad uh, Parlamentam bija uzdevums eh, sagatavot atbildu uz šiem likumdošanas priekšlikumiem. Izmantotās metodas ir dokumentu izpēte ne tikai es līmenī, bet arī dalību valstīs. Mēs eh, vēlē, izvēlējāmies vairākas eh, dalību valstis, kas pārstāvēja jaunās, vecās, ziemeļu, dienvedu valstis. Uh, lielas, mazas valstis, um, donoru valstis Eiropas Savienības budžeta kontekstā un saņēmēju valstis, kā arī mazas un lielas valstis. Papildus tam mēs veicām arī konkrētus uh, pētījums par jauniem reformas priekšlikumiem, kas varbūt ir mazāk pētīti, un elementi, kas galvenokārt uh, tika piedāvāti šajā reforma pakotnē, bija riska menedžments, tas izkristalizējās veselības pārbaudē, un uh, šķiet, ka viens no spēcīgākajiem, tas bija viens no spēcīgākajiem punktiem otrā pīlāra priekšlikumos. Otrakārt, um, integrēta rezultu sasniegšana. Īpaši svarīgi tas bija valstīs, kuras ilgi saņem kohēzijas fonda finansējumu un mm, vietējā līmenī izmanto integrēti vairāku fondu līdzekļus. Pētījums ilga no 2011. gada decembra līdz šī gada aprīlim, un tajā tika iesaistīti vairāku dalību valstu eksperti. Varbūt dažus no šiem vārdiem jūs atpazīstat. Mēs a, eh, gribējām nodrošināt to, ka mums a, eh, ir pārstāvēti gan jauno, gan veco dalību valstu eksperti. Nu, sākotnēji mēs eh, gribējām būt eh, pārliecināti par to, ko komisija ir domājusi, izmantojot attiecīgo terminoloģiju savos paziņojumos un dokumentos. Un šeit runājot par definīcijām, jēdziens ilgspējīgs visbiežāk tiek lietots attiecībā uz vīdi, īpaši attiecībā uz vīdes resursiem. Un lauk, vides aizsardzības politikas uh, ilgtermiņu uzturēšanu. Konkurētspēja arī nav noteikti lietota tādā nozīmē, kā to dara galvenokārt ekonomisti, bet pastāv zinām saikne starp uh, lauksaimniecības dzīvotspējas uzturēšanu Eiropas teritorijā un nevis uh, tikai par visproduktīvāko un efektīvāko lauksaimniecību uzturēšanu un aizmirstot vispārējo. Vairākos priekšlikuma, vairākās priekšlikuma da, daļās ir minēts jēdziens arī inovācijas, kas ir būtisks mehānisms, lai panāktu straujas izmaiņas lauksaimniecībā, nodrošinot uh, elastīgāku, ilgtspējīgāku un izaicinājumiem izaicināju un sp vairāk spējīgāku stāties pretī izaicinājumiem lauksaimniecību. Raugoties uz pastāvošo pieredzi, mēs secinājām, ka abi šīs politikas pīlāri tieši ietekmē ilgspēju konkurētspēju lauksaimniecībām, bet attiecībā uz tā, kā šie pīlāri darbojas, pieredze rāda, ka pīlāra viens um, ietekme, tad tie būtu tiešie maksājumi un tirgus pasākumi, ir vispārīgāki nevis uh, konkrēti. Un uh, šī ietekme būtībā ir pamats lauksaimnieciskajai aktivitātei un atbalsts uh, tam vispārīgā veidā, ne mērķtiecīgā. Salīdzinājumā mehānismi otrajā pīlārā pastāvošajā politikā ir ar lielāku potenciālu uh, veicināt šos mērķus. Tie ir ne tikai mērķiecīgi instrumenti, kur mērķis ir uzlabot produktivitāti un konkurētspēju, bet te ir paredzēti arī mehānismi konkrētu vīdes un sociālo mērķu sasniegšanai un uh, lauksaimniecības uh, daudzfunkcionalitātei. Tomēr ir zināmas problēmas uh, saistībā ar pašreizējo lauku attīstības programmu rezultātiem. Es tos vairākus gadus esmu pētījusi un redzu atšķirību starp uh, pīlā, otrā pīlāra centieniem un to, ko ir izdevies panākt praksē. Domāju, ka ir zināms, uh, jo lauka attīstības problēmas nevienmēr līdzsvaro dažādos mērķus un uh, var gadīties tā, ka divas programmas strādā pilnīgi pretējos virzienos ir eh, vairākas jomas, kur eh, līdzekļu piešķir, piešķiršana notiek eh, nemērtiecīgi, un tas notiek vairākās valstīs. Un tad, ja līdzekļi tiek, ne, netiek piešķirti mērķtiecīgi, tad uh, ekonomisti sauc to par um, situāciju, ka nauda tiek ieguldīta, bet uh, mērķi netiek sasniegti. Un, un tas nav obligāti saistīts ar programmas struktūru, bet gan par uh, rezultatīvitāte vietējā līmenī. Ir jādomā ļoti rūpīgi, ko mēs vēlamies sasniegt, un es domāju, ka tas nepārāk bieži notiek. Ļoti bieži uzsvars tiek likts uz to, ka nauda tiek iztērēta, tomēr tas pats par sevi nav panākumu mērs. Parādīšu dažus piemērus ar projektiem, kur, manuprāt, notiek laba pieredzes uzkrāšana. Uh, un novatoriska un ilgspējīga attīstība, kuru veicina otrais pīlārs. Dažas ļoti rezultatīvas uh, programmas uh, ir bijušas uh, vīdes mērķu popularizēšanā un par lauku resursu multifunkcionālā izmantošanā un ko tas varētu nozīmēt uh, lauksaimniecības nozarē. Uh, un lauksaimnieku ģimenēm. Dažādi ieguldījumi ir eh, devuši vairākus eh, labumus. Šeit jūs redzat organisko, bioloģisko lauksaimniecību, kurā darbojas cilvēki ar eh, apmācības grūtībām, un tas sniedz gan vīdes, gan sociālos mērķus, bet es te jau pārāk aizkavējos pārleksim šo jautāju, šim jautājumam. Uh, Runājot par konkur ilgspējīgas konkurētspējas sasniegšanu un inovācijām, it īpaši var secināt, ka ir vairāki faktori programmu rezultātos, kas rada stimulu trūkumu un tāpēc tiek apgrūtinātas inovācijas ir acīm redzama nevēlēšanās uzņemties riskus ar Eiropas naudu. Tomēr, tas it kā ir apsveicam, tomēr, ja padomā par to, ka lauksaimniecībā iegulda arī privātais sektors un ļoti rūpīgi pārdomā šīs investīcijas, tad eh, jā, jāsecina, ka viņi nevēlēsies ilg, ieguldīt ilgtermiņā, ja īstermiņā nebūs konkrēta labuma, tūlītāja labuma. Un tāpēc ir jādomā par to, kā mēs mainīsim attieksmi pret uh, lauku attīstību nākotnē. Ja mēs paraugāmies uz daudzām no šīm programmām, tad kļūst skaidrs, ka tās nedara neko citu kā bankas, jo ir bailes uzņemties risku, bailes uh, zaudēt investīciju leģitimitāti. Un, uh, Domāju, ka nākotnē mums tas būs jārisina, ja vēlamies panākt reāls izmaiņas savietējā līmenī. Lauksaimniekiem ir grūti izburties cauri visiem noteikumiem un regulām, lai saprastu, kā var izmantot līdzekļus lauku attīstībai. Domāju, ka daudzi cilvēki strādā specializētās nozarēs, īsās piegādes ķēdēs, ilgtspējā un tam līdzīgi, un starp uh, šīm dažādajām interesēm nav pienācīga dialoga, nodrošinot uh, līdzsvarotu mērķu kopumu. Ja mēs paraugāmies uz uh, citu politikas elementu darbības jomu un apjomu, tad uh, izpēte un izstrāde nesenie pasākumi piena nozarē, inovācija politika ir uh, visi svarīgi šo mērķu sasniegšanai, tomēr pašlaik uh, tie nav pienācīgi integrēti KLP reformas kontekstā, un to ir iespējams uzlabot. Un visbeidzot, uh, gribēju pakomentēt uh, šī diskusiju raksturu, kas pašlaik notiek par KLP reformu. Mēs uzskatām, ka ir uh, potenciāls izmantot uh, otro pīlāru, lai sasniegtu šos mērķus, tomēr diskusija galvenokārt koncentrējas ap pirmo pīlāru. Un uh, reizēm rodas sajūta, ka tas uh, kļūst par šķērsli konstruktīvai diskusijai par to, kā labāk sasniegt šos mērķus. Minēšu vēl dažus piemērus, uh, bet uh, varbūt netērēsim tam laiku, jo es negribu ievilkt garumā šo prezentāciju. Raugoties uz jaunajiem priekšlikumiem, Mūsu secinājumi un vē, to vērtējums ir sēkojoši. Pirmais pīlārs, kas ir ienākumu atbalsts un palīdz sasniegt it kā arī citus mērķus, ir pamat elements, lai lauksaimniecība turpinātos. Tas nav pārmaiņu mehānisms pēc sava rakstura, un tāpēc mūsu sajūta ir tāda, ka tas var zināmā mērā uh, kalpot uh, līdz teritoriāla līdzsvara sasniegšanai un lauksaimniecības ilgspējai, bet ja mēs paraugāmies, kā šie maksājumi tiek sadalīti, tad uh, rodas iespējas, ka mēs varēsim sasniegt uh, šos mērķus. Pirmajā pīlārā ir vairāk horizontāli mehānismi, kurus mēs apskatām šajā ziņojumā, galvenokārt lauku konsultācijas schēmas, bet uh, tie neiet pietiekami tālu, lai ļautu sasniegt ilgspējīgu konkurētspēju. Runājot par vides eh, standartiem, savstarpēju atbilstību un zaļināšanas standartiem, jā, šie elementi jaunajā priekšlikumā ir uh, izstrādāti un arī tie ir vērsti uz ilgspējīgu konkurētspēju. Atgriezīšos eh, pie šī punkta nedaudz vēlāk. Otriem pīlāram ir liels potenciāls un priekšlikuma projektā ir notikusi pozitīva attīstība, pārējot no esošās situācijas uz uh, pozitīvāku atbilžu uh, iespējas radīšanu, atbildot uz izaicinājumiem. Mēs runājam par um, inovāciju partnerību, sadarbības palīdzību, kas ir tilts starp uh, dažādām pieredzēm, jaunas līderu noteikumus, uh, kas līdz šim šajā plānošanas periodā bija pazuduši no redzesloka, bet lauka attīstības pozitīvs ietvars uh, nav pašpietiekams, lai nodrošinātu to, ka rezultāts būs ilgspējīgas konkurētspējas sasniegšana, un tāpēc ir vairāk jādomā par to, kā likvidēt plaisu starp uh, vai aizu starp rezultātiem un runām. Mēs labprāt gribētu arī lielāku sinerģiju starp KLP un citām attiecīgo politiku jomām. Jaunajos KLP priekšlikumos ir jauna loģika, piemēram, salīdzinot uh, 92. gada reformu Un pēdējo reformu, kas notika veselības pārbaudas ietvaros, mēs redzam, ka maksājumi pagaidām tiek, pa, pamazām tiek atsaistīti un pārcelti uz otro pīlāru. Un eh, tas ir izaicinājums šajā reforma pakotnē, jo šai reformai jābūt tādai, kas veicina godīgumu un eh, taisnīgāku līdzekļu pārdās ar vecajām un jaunajām dalībvalstīm, kā arī dalībvalstu iekšienē. Un tas ir eh, dominējošais šajā jaunajā pakotnē. Uh, Rodas jautājums, ja tiek eh, prasīta pārdale, vai ir skaidri kritēriji, kā notiks šī pārdale? Un ņemot vērā to, kāda attīstība vērojama ir katrā pīlārā, es domāju, ka vecajā modelī pirmais pīlārs bija ienākuma atbalsts Iepriekš eh, tas bija domāts eh, kā atbalsts eh, cēnu krituma gadījumos, bet pamazām kļuva par ieņēmumu, ienākumu atbalstu. Mēs redzam lauku attīstības programmas elementos, ka ieņēmumu atbalsts ir paredzēts abos pīlāros. Piemēram, pirmajā pīlārā kā mērķa grupa ir izcelta jaunie lauksaimnieki kas uh, ir ļoti būtiski ilgspējīgas konkurētspējas sasniegšanā, bet pārvaldības elementi otrajā pīlārā ir uh, tāds kā drošības pasākums. Tomēr kopumā mūsu sajūta par šo jauno arhitektūru ir tāda, ka tas ir uh, konsekvents, uh, savstarpēji saturīgs, sakarīgs modelis, bet uh, pastāv risks, ka mm, tas ne, nepildīs um, tos mērķus, ko komisija vēlēsies sasniegt šajā priekšlikumā. Runāšu arī par rekomendācijām. Tas ir tas, par ko mēs šodien gribam diskutēt un kur mēs gribam dzirdēt jūsu viedoklis. Mūsu sajūta pašlaik ir tāda, ka runājot par KLP nākotni, lielākais akcents tiek likts uz pirmo pīlāru un rodas uh, sarežģījumi starp uh, naudas pārbīdi no viens dalībās uz otru starp reģioniem un lauksēmniekiem. Un es domāju, ka nākotnē tas būs ļoti kritiski jāvērtē adaptācijas un elastīguma kontestā. Un, ja dalībvalstis būtu konsekventākas atzīstot otrā pīlāra vērtību šajā pakotnē, tas varētu palīdzēt pievērst lielāku uzmanību šim pīlāram un palielināt tā efektivitāti. Vakardien es ļoti ātri uzzīmēju šo grafiku. Mēs savās rakstiskajās rekomendācijās iesakām procentuālo daļu otrajā pīlārā no kopējā KLP finansējuma, balstoties uz 2010. gada finansējumu. Jūs redzat šeit visas dalību valstis un šīs eh, bultiņas kreisajā pusē, kur ir paredzēts, ka 30 vai 40 procenti tiek izmantoti lauku attīstībai, tad ir viegli redzēt, ka dalību valstis eh, pieprasīs eh, šo finansējumu, lai palielinātu KLP daļu, kas tiek tērēt lauku attīstībai. Mēs uzskatām, ka galvenokārt to darīs Francija, Nīderlanda, Dānija, Bēļģija, zināmā mērā apvienotā karaliste. Uh, Un, protams, ja mēs paceļam šo latiņu augstāk, tad šeit iekļūst arī citas valstis. Tomēr pašlaik daudzās no jaunajām dalību valstīm ir lielāks budžeta lauku attīstībai nekā tiešajiem maksājumiem. Tās runā par nākotni kopā ar tām valstīm, kurām lauku attīstības maksājumi ir tikai neliela daļa no KLP budžeta. Un tāpēc diskusija par uh, abu šo uh, pīlāra loma nākotnē ir ļoti sarežģīta. Tāds būtu mūsu pirmais ieteikums. Būtu interesanti dzirdēt jūsu reakciju par to. Otrais ieteikums ir saistīts ar mācīšanos, ar pieredzi. Ja komisija nosaka konkrēts mērķus, tad ir jānosaka arī, kā mērīt rezultātus. Un mums būtu jāmācās un jāpielieto gūtā pieredze, uzra, uzraugot uh, šo attīstību vidēja termiņa pārskatījumā. Šajā pakotnē ir iekļauts vairākas jaunas lietas, un tāpēc ir būtiski sakot līdzi, kā tās palīdz sasniegt mērķus. Vērtējot pierādījumus no dalību valstīm, mēs uzskatām, ka ir nepieciešamība nodrošināt stingrākus ilgspējas garantijas otrajā pīlārā. Es nesaku, ka pašla, pašreizējā reforma kaitēs vidē, par to nav jautājums, bet tomēr jautājums ir par to, kur cilvēki plāno in, investīcijas, lai viņi domātu par ilgspēju, konkurētspēju un investīcijas, kas ir veiktas tikai investīciju dēļ, piemēram, nedos nekādu labumu, ja mēs domāsim tikai, piemēram, par to, kā cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Uh, Mēs esam minējuši arī vairākus labus piemērus, kur tika iesaistītas interesētās puses, kas palīdzēja noteikt uh, mērķtiecīgu palīdzības izmantošanu. Viņi palīdzēja identificēt šīs jomas. Un mācoties no jaunajām dalību valstīm, kur nauda galvenokārt uh, tiek piešķirta tam, kurš pirmais piesakās, un vērtējot rezultātus, ir ārkārtīgi grūti nonākt pie konkrētiem secinājumiem, jo netiek mērķtiecīgi ieguldīts sektoros, kuri varētu gūt vislielāko labumu. Piemēram, šeit mēs sakam, mums ir nauda investīciju palīdzībai lauksaimniecībās un, un cilvēki nāk pieskās, bet netiek vērtēts, vai šiem cilvēkiem ir labs biznesa plāns vai un tam līdzīgi. Un pats par sevi tas nav pietiekami, lai nodrošinātu komisijas mērķu sasniegšanu. Mēs iesakām arī uzlabotu koordināciju ar citiem politikas elementiem, kas ir uh, svarīgi, un uh, šajā ziņojumā mēs uh, tiem pieskaramies arī detalizēti. Otrais uh, ieteikuma komplekts attiecas uz pirmo pīlāru, tātad uz uh, tiešajiem maksājumiem mazāk tirgus vadību. Kā jau sacīju iepriekš, vēlētos, lai tiktu stiprināt lauksaimnieku konsultīvā sistēma, jo uzskatām, ka tā būs kritiski svarīga ne tikai jaunajās dalību valstīs, bet arī visās dalību valstīs, kas saskaras ar izaicinājumiem dabas resursu jomā un saskarsies ar to turpmāko gadu laikā, piemēram, ūdens trūkums, problēma ar augsnes piesārņojumu un tā tālāk. Saprotot šo ietekmi un Mm, mēģinot definēt veiksmīgas stratēģijas, tas ir absolūti svarīgi. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams paplašināt arī šīs sistēmas darbības jomu. Um, Pirms pāris gadiem notika tās reforma, jo līdz šim sistēma sasniedz tikai nelielu lauksaimnieku daļu un balstījās tikai uz uh, savstarpējās atbilstības minimālajiem kritērijiem. Mēs uzskatām, ka šai sistēmai būtu jābūt plašākai. Attiecībā uz zaļināšanas priekšlikumiem pirmajā pīlārā ir uh, grūti pašlaik spriest par to, uh, par ko tiks panākta vienošanās, bet mēs uzskatām, ka dalību valstu līmenī būs zinām rīcības brīvība un tās varēs noteikt, kā šie pasākumi tiks izmantot. Un ja tā būs, tad mēs vēlētos redzēt, lai dalību valstis paskaidrotu uh, veikto izvēli par to, kā zaļināt pirmā pīlāra maksājums. To varētu uzraudzīt un no tā varētu gūt pieredzi. Un kā tad būtu kritērija pirmā pīlāra nākotnē, kā palīdzībai būtu jātiek sādalītai starp dalību valstīm. Ja notiks tā, ka abu pīlāru mērķi šajā jaunajā reformā kļūs līdzīgāki, tad uh, varbūt ir jāparedz arī vienā, vienota kritērija pal, pal, atbalsta sadalēm. Mēs izteicām arī konkrētas rekomendācijas par otro pīlāru. Ir nepieciešams uh, kāds mehānisms, lai uh, maksājuma aģentūrām un administrācijām dalību valstīs dotu sajūtu, ka tās ir iesaistītas pārveidē, nevis uh, vienkārši izsniedz uh, kapitālu un finansējumu cilvēkiem, kas tāpat veiktu investīcijas. Ir jābūt vēlmē raudzīties ilgtermiņā un jābūt vēlmē sasniegt ko vairāk nekā tikai ar privātā sektora ieguldījumiem. Un te ir nepieciešams uh, ļoti rūpīgi to pārdomāt. Uh, Mēs uzskatām, ka būtu iespējams eh, panākt vairāk, ja būtu vietēja mēroga stratēģija, kur aģentūra varētu izlemt, kas ir svarīgāk, varbūt kāda lauksaimniecības nozare vai varbūt teritorija, un tur būtu iespējams eh, izveidot saiknes starp produktu kvalitāti, mārketingu, turismu un uh, reģionu vai teritorijas konkurētspējas darba kārtību. Un šīs lietas būtībā ir ļoti sarežģīti realizēt, un tas prasa daudz laika. Un tas pats par sevi var uh, laupīt stimulu. Bet, ja tiek uh, radīti stimuli, lai cilvēks aicinātu izvēlēties šādu pieeju, varbūt uh, pieļaujot lielāku elastīgumu pasākumu izmantošanā, tad tas varētu palīdzēt pārvarēt šīs barjeras, kas traucē šim mehānismam, kas traucē šim mehānismam darboties. Mēs uh, vēlamies, lai Eiropas inovāciju partnerībā tiktu um, palielināta um, vadības loma un atbalsts. Mēs uzskatām, ka līderi bija inovatīva programma, kā strādāt vietējā līmenī, un tas uh, varbūt uh, nav identiska pieeja, bet ir jādomā par to, kā iedvesmot cilvēkus un kā uh, radīt viņos redzējumu par to, kā sasniegt mērķus atbalsts šeit būtu nepieciešams. Un uh, atkal šeit būtiskākais ir likvidēt šķēršļus inovācijām, varbūt uh, saskaņojot finanšu noteikums starp galvenajiem fondiem. Ja mēs pašlaik uh, redzam, kā fondi tiek novirzīti reģionālajā līmenī, tad mums šķiet savādi, ka lauka attīstības regulai ir uh, strikti finanšu noteikumi, uh, daudz striktāki salīdzinājumā ar eh, citiem fondiem. Mēs eh, iesakām arī potenciāli nodrošināt to, ka galvenais akcents eh, tiek likts uz konsultācijām, informācijām, lai radītu cilvēkos vēlmi eksperimentēt un veikt inovācijas vietējā līmenī. Ir jādomā arī par to, vai nepieciešams ierobežot procentu likmi uh, cik daudz naudas var izmantot uh, riska pārvaldībai. Tas uh, būtu viss. Ceru, ka jums šī prezentācija tika šķiet noderīga un labprāt uzklausīšu jūsu domas un komentārus. Paldies! Milzīgs paldies, saka priekšādātājs. Tiešām lieliska prezentācija. Tagad uzsāksim jautājumu un atbildušu sesiju. Jā, dankeschön. Erst einmal ein uh, schönen Dank. Liels paldies, äh, liels paldies par to, ka iepazīstinājāt mūs ar šo pētījumu. Tur bija ļoti interesanti secinājumi, un man šķiet ļoti interesanti, ka jūs sacījāt, ka publiskā sektora nauda ļoti reti tiek riskēts, um, lai attīstītu jaunus projektus. Kā būtu, ja mēs mēģinātu uh, ar uh, līdzekļiem rīkoties ef efektīvāk un, piemēram, uh, pārskatāmos fondus lauksaimniecībā iesaistīt um, vairāk uh, lauku reģionu attīstībā, lai radītu efektīvāku līdzekļu piešķiršanu. Tad uh, konkrētas vajadzības uh, tiktu pieskaņotas uh, konkrētam reģionam un uh, tiktu noteiktas arī attiecīgas kvotas, lai varbūt uh, kāds uzņemtos projektus, kas līdz šim riska dēļ netika finansēti. Varbūt var paredzēt kādu neizdošanās kvotu, ne jau lai šos līdzekļus izšķērdētu, bet lai iedrošinātu cilvēkus pieteiktiem projektiem, kas citādi naudu nesaņem. Un tādā gadījumā tas varētu atgriezties atpakaļ. Otrakārt, to, ka Otrais pīlārs var būt mērtiecīgāks un būtu finansiāli jāstiprina. Ļoti priecājos to, ka jūs atgādināt par uh, lauku konsultīvo sistēmu, ka tā ir jāspēcina. Es uzskatu, ka informācijas plūsmās starp dažādām lauksaimniecības jomām mēs varam uh, daudz ko uzlabot Noteikti ir eh, nepieciešamas eh, vietējās stratēģijas, jo nav jau nekādas eh, jēgas, ja mēs Eiropā visus mēģinam mest pār vienu kārti. Reģioni ir atšķirīgi, nozares ir atšķirīgas, un mums ir jāspēj reaģēt atšķirīgi uz to vajadzībām. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir arī tas, ka ir nepieciešams pieskaņot finanšu noteikums dažādiem fondiem, un mēs mēģināsim paredzēt arī alternatīvu finansējumu lauku attīstības fondam. Uh, Šeit dažas iespējas būtu tādas, ka ir iespējams paredzēt alternatīvu līdzfinansējumu, lai tās pašvaldības, kas um, finansiāli pašlaik ir vājas un nevar palīdzēt uh, ar līdzfinansējumu, neizkrist no šī loka. Un lai arī tur turpmāk būtu iespējams struktūrāls investīcijas, lai lauka attīstībai nerastos uh, kaitējums. Uh, ja rodas interešu kopības vai interešu grupas, kas vēlas veicināt kādu konkrētu projektu arī ar finanšu ieguldījumu, un tad tas liecina par to, ka ir sabiedrisks atbalsts, kas varētu ilgtermiņā novest pie šī projekta veiksmīga rezultāta. Paldies, paldies, Brita, un tagad Erbert, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par to, ka iepazīstinājāt. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo pētījumu. Es uzskatu, ka tas ir um, ļoti liederīgs. Kad uh, mēs uh, šeit runājam par lauksaimniecības politikas reformu, ir jāuzdot jautājums. Uh, ja mēs to realizējam tā, kā tiek piedāvāts, kāds tad būs rezultāts 2020. gadā? Vai Eiropas lauksaimniecība būs konkurētspējīgāka un vai šie pasākumi sniegs savu ieguldījumu, lai lauksaimnieki būtu konkurētspējīgāki. To, ka lauksaimniecības stingrās stāvēs pat uz savām kājām, vai arī šī politika ir galvenokārt domāta tam, lai turpmāko septiņu gadu laikā lauksaimnieki eh, varētu saņemt eh, daudz maz eh, akceptējumu ieņēmumu līmeni. Es uzskatu, ka stiprinot pirmo pīlāru, Mēs ejam pilnīgi otrā virzienā. Mēs uh, gādājam par to, lai lauksaimniekiem būtu pieņemams ieņēmumu līmenis, bet mēs neko nedaram, lai lauksaimniecība kļūtu konkurētspējīgāka. Mēs daudz runājam par uh, ilgspējīgu intensīvizāciju, un ja es paraugos uz uh, atsevišķiem priekšlikumiem, tad man rodas jautājumi. Minēšu kādu ekstrēmu piemēru. piemēru Mēs eh, piedāvājam, ka 7% vai 5% vai 10% lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek eh, izmantot ekoloģiskiem mērķiem un citiem mērķiem. Bet eh, kas tad ir šie ekoloģiskie mērķi? zemnieki jau nebūs muļķi un neatteiksies no intensīvākajām plasībām, bet no tām, kuras visgrūtāk apstrādāt. Un pārējās platībās, kuras uh, viņi turpinās izmantot. Lauksaimnieki nevarēs eh, darīt neko citu, kā veikt tālāku intensivizāciju. Viņiem būs mazākas platības, tāpēc būs nepieciešama lielāka intensivizācija. Un es domāju, ka visbrutālākās sakas, eh, ko tas varētu radīt, ka tie lauksaimnieki, kas eh, strādā visintensīvāk, vispār nekautrēsies no šīs lietas un un uh, turpinās pelnīt naudu ar īpaši intensīvu lauksaimniecību. Un tad jā, jājautā, vai tiešām mēs sasniedzam savus mērķus. Es uh, konstatēju un pilnībā piekrītu tam, ka pamaz, uh, pakāpeniskā pārēja no pirmās, uh, pirmā pīlāra uz otro pīlāru pašlaik tiek pārtraukta, un tas notiek situācijā, kurā dažas dalība valstis otrajā pīlārā izdod 10% naudas un otras 17%. Es uzskatu, ka tas tā arī nevar nākotnē funkcionēt. Domāju, ka šeit mums uh, tiešām ir jājautā, vai tas veicina lauksaimniecības konkurētspēju un gribēju uzdot jautājumu. Runājot par otro pīlāru, vienmēr rodas jautājumi un izskan kritika šajā komitejā par to, ka otrajā pīlārā ir liels risks, ka nauda no lauksaimniecības aizplūst uz citām nozarēm. Tas patiešām tā ir, tāpēc domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā jautājumu. Ja jau mēs atklāti atzīstam, ka konkurētspējas pasāk, konkurētspējas veicināšanas pasākumu otrajā pīlārā principā ir pareizi, ko ir iespējams darīt, lai tiktu apturēt naudas aizplūšanos citām nozarēm no lauksaimniecības, un ko ir iespējams darīt, lai situācija lauksaimniecībā kļūtu pieņemamāk nekā tā šobrīd ir. Paldies! Lielas paldies! Tālāk Martin, Martins pēc tam Alberts Des. Jā, es vēlējos uh, kritiski izteikties par, par šo jēdzienu - ilgspēja, konkurētspēja. Ilgspēja pēdējā laikā ir tāds uh, inflacionārs jēdziens, tur tiek uh, viss pastams apakšā, bet uh, ko tad uh, par konkurētspējas vairošanu? Vispirms tas ir jādefinē. Man ir radies iespējas, ka atbalsta programmas uh, pēdējā laikā ir paredzētas, lai paredzētu konkurētspēju lauksaimniecības uh, nozarē kā tādā, bet ir jādomā par konkurētspēju starp lauksaimniecību, piemēram, un tirzniecību. Un par struktūrālām pārmaiņām. Tāpēc es domāju, ka šeit um, tomēr ir jārada jauns jēdziens. Es uzskatu, ka ir jārada pievienotā vērtība, kas uh, būtu uh, lauksaimniecības atbalsta programmas rezultāts, vai lai kā lai mēs arī to definējam. Apgalvojams, ka pirmā pīlāra finansējums ir mazāk mērķiecīgs, eh, tas ir skaidrs, mēs arī atzīstam, ka tas ir ieņēmuma atbalsts, un eh, atbalstu arī to, ko iepriekšējie runātāji teica par komisijas pieeju. Es varu jums piekrist, eh, otrais pīlārs tiek pārāk maz apspriests Un lielā problēma ir tāda, ka Eiropas Savienībā starp dalību valstīm ir liels līdzsvara trūkums. Uh, vajadzētu nonākt pie tā, ka visām dalību valstīm ir vienāds piedāvājums otrajā pīlārā, lai visas dalību valstis varētu piedāvāt pasākumus uh, vides jomā. Tas, protams, nesniedz atbildi uz eh, līdzfinansējumu jautājumu. Vairākās dalībvalstīs eh, tas ir kļuvis par pieaugušu problēmu, un komisija nav pietiekami eh, šo jautājumu risinājusi, un situācija dažās jomās ir tikai pasliktinājusies. Man ir arī viens konkrēts komentārs par riska pārvaldību otrajā pīlārā. Uh, Es uzskatu, ka ir pilnīgi nepieņemami, ka riska pārvaldība tiek iekļauta otrajā pīlārā. Tas ir nevietā. Ir jāatrod eh, cita pieeja un Uzskatu, ka tādējādi otrā pilāra programmas paliek pilnīgi neaprēķināmas, ja tur tiek iekļaut arī riska pārvaldība. Varam piekrist tam, ka ir jāstiprina konsultācija elements, bet arī te ir jājautā, kādā virzienā šai stiprināšanai ir jānoiet, jānotiek. Kādā, kur, kurp ir jāvēršas šīs konsultācijas, kur, kur ir lauksaimnieki ir jāatbalsta, kur ir jāiegūda līdzekļi. Un noslēgumā gribētu pieminēt vēl vienu svarīgu punktu par līderu programmām. Jā, tie ir labs piemērs. Tomēr priekšlikumos tie, tas nav pienācīgi ņemts vērā, un tas ir nožēlojami. Visbeidzot, jautājums. Struktūra, at, struktūra fonda atbalsts pašlaik otrā pīlāra asī, vai tas ir pietiekams, vai tur var rasties problēmas? Paldies! Grazie, Mārtiņa. Paldies, saka priekšādātājs. Liels paldies. Tālāk Alberts Dess, pēc tam Džims Nikolsons. Uh, Priekšsēdētāji. Liels paldies, ārkārtīgi priecājos, ka nācāt klajā ar šo prezentāciju, bet tomēr man netapa pilnīgi skaidrs, kāds tad ir šī pētījuma mērķis. Jo, ko, ko taču runājam par ilgspēju, konkurētspēju, vai ne tā? Klausoties šai prezentācijā, man šķita, ka, protams, bija dažādi būtiski punkti. Jā, jūs teicāt, lūk, otrais pīlārs, mm, vairāk piemērots, lai sasniegtu vidas aizsardzības mērķus, bet tāpat laikā atkal jūs atzinīgi vērtējāt faktu, ka pasākumi no pirmā un otrā pīlāra tad tiek jaukti visi kopā. Nu, šķiet, ka nav tāds īsts konsekvences, vai ne tā? Un vēl viena lieta. E, neko nedzirdēju jūsu teiktajā par e, konkurēt spēju kā tādu. Jau dzirdējām, ka revizijas palāta ir uh, e, kritizējis, ka visi šie jaunie priekšlikumi var novest pie tālākas birokrātijas, un birokrātija izdevuma beigu beigās arī ietekmē lauksaimnieku konkurētspēju, vai ne tā? Es gribētu, lai jūs arī par to pasakāt kāds vārds. Mēs šeit parlamentā vēlamies līdz 2015. gadam atrisināt birokrātijas jautājumu, samazināt to par 20 līdz 25 procentiem. Un komisija saka, iznāk, ka, lūk, mums vajadzīgi ir 20% vairāk birokrātijas. Tas taču ne, nedara kopā. Nekad nebalsošu par komisijas priekšlikumu tādā tā pašreizajā formā, jo nevar taču gaidīt, ka mani zemnieki tagad būs spējīgi paciest vēl lielāku birokrātijas slogu. Nē, nu, ja mans uh, dēls, kas ir zemnieks, man saka, lūk, lai tad es tieku galā ar šo birokrātiju, es nevaru iet pret viņu Nu jā, un tad es viņam palīdzot, mēģināju aizpildīt formas, nosēdēju tur visu nedēļas nogali tikai lai izpildītu visas šīs formas. Un es tiešām negribētu svētku brīv, svētkos, svētdienas dienā sēdēt pie šādiem dokumentiem, un negribu arī, lai to dara zemnieki. Un jāsaka, komisijas priekšlikums pie tā šķiet vien tikai novedīs. Es tomēr labprāt gribētu dzirdēt no zinātniekiem kaut ko par to, kā nodrošināt atbilstīgu lauksaimniecības reformu, vienlaicīgi neapdraudot pašreizējo šo KLP mērķi un atbildes mums ir vajadzīgas. Herberts jau teica, ja pirmo pīlāru stiprināsim, kas uh, ir kaut kas tāds, ko es tiešām varu atbalstīt. Mums ir, piemēram, piemēri Bārne Virtenburgā, lūk, kur šis otrais pīlārs ir spēcīgāks un situācija ir ļoti atbilstīga. Bet, ja mēs šo pīlāru spēcinam, tad tādā gadījumā līdzekļu jāiegalda arī sektoros, kas nav lauksaimniecība. No nu, tā nevarēsim izvairīties, un tāpēc gribu ierosināt, ka Eiropas līmenī mums vajadzētu būt tādam kā pasākumu katalogam, kam tiek paredzēta attiecīgi līdzekļi, un no kā var izmantot otrā pīlāra līdzekļus. Un tad tādā gadījumā tie var aiziet uz kaut kādu veidu citām, citiem sektoriem. Šim katalogam ir jābūt ļoti plašam, uh, nu, esmu tāds atvērts uz šādiem priekšlikumiem. Martins Hoislings eh, arī izteicās, un viņam gribu teikt, lūk, ko, ja nevēlamies apdraudēt pašreizējo projektu, tad mums tādi jārīkos. Viņš runāja par līderu projektu, bet jāsaka, ka manā reģionā šī līderu programmas līdzekļi vienkārši atklāt sakot tik izšķērdēti, un to nevaram pieļaut. līdzekļi ir jāizmanto, lai uzlabotu zemnieku konkurētspēju. Un es gribētu saņemt jā, atbild uz to, uz to jautājumu, kādas tad sekas būs tajā gadījumā, ja pirmais un otrais pīlārs viss tiks sajaukts kopā? Vai tad tomēr labāk nebūtu noteikti skaidrs uzdevums katram pīlāram atsevišķi, un ja runājam par risku pārvaldību, tad piekrīt Martinam. Tām vajadzētu ietilpt pirmajā pīlārā. Gal galā tas ir dalībvalstu ziņā, vai tās vēlas īstenot risku pārvaldību vai nē. Un tad tādā gadījumā finansējumam jānāk no pirmā pīlāra. Vīdas aizsardzības pasākumi, to lielākā elastīguma dēļ, ir jāiekļauj otrajā pīlārā. Eh, nu, tas ir pilnīgi noteikti. Nu, kā redzat, mums būs jāmeklē risinājumi visā Eiropā tā, lai varētu īstenot šos pasākumus tādā vienotā veidā. Bet jebkurā gadījumā kā Vācijas deputāts var jums teikt, ka atbalstu tās valstis, kas ir krietni zem vidusmēra līmeņa, e, un tām jādod krietni vairāk. Savukārt tām, kas ir gandrīz jau sasnieguši vidusmēru, būs jāiztiek bez šiem līdzekļiem. Citādi nekad nenonāksim pie taisnīguma līdzekļu sadalē Eiropā. Un nevar taču būt tā, ka viens saimnieks saņem 100 eiro par hektāru un viens 700. Tas galīgi nav godīgi. Un, protams, ir tā arī tādas dalībvalsts, kur lauksiemniekiem jācienš šobrīd tik ar ļoti smagu situāciju, un, bet nereti šī situācija nebūtu nav saistīga ar ekonomikas stāvokli valstī un tam līdzīgi. Bet man interesē vēl viena lieta. Nezinu, vai tas tika pieminēts. Man šķiet, ka jā, pastāv milzīgas atšķirības starp dalību valstīm. Ziemeļitālijas dzirdēju, zie, pirmā pīlāra ietvarā saņem 50 eiro, tikai citur 700. Nu, bet tad tādā gadījumā tādu lietu taču var pat sūdzēt tiesā, vai tad ne tā? Kā tas var būt, ka kaut kur zemnieki lauksaimnieki saņem tik nelielas summas? Uh, Nu, es nebrīnos, ja viņi versīsies Eiropu kopienu tiesā. Ir ļoti daudz jautājumu, kas vēl jāatrisina. Nu, kopumā jāsaka, eh, nu, mūsu debatēs jūs pētījumam bija liela nozīme. Jā, paldies Albertam Desam, tālāk došu vārdu Džimam Nikolsonam, pēc tam būs nākamais runātājs vēl. Paldies priekšādātāji! Gribu teikt paldies tiem. Uh, Eh, Vairs kundzei, kas lika priekšā mums savu prezentāciju, bija ārkārtīgi interesanti viņā klausīties. Man ieintriģēja tas, ko viņa teica. Šie, ka, ka tika pretstatīti produktīvākie pret neproduktīvākajiem reģioniem. Kad strādāju savu laiku pie piena, eh, jū, eh, sektora zi, ziņojumiem. Te ļoti labi parādījās tas, cik ļoti atšķirīgi ir šie reģioni. Ir lauksamnieki, kas strādā krietni neproduktīvos reģionos, Un e, tas nebūtu nav saistīts ar kādiem konkrētiem, tas ir saistīts ar šām geogrāfiskām īpatnībām. Kā tad izdzīvot viņiem, kas dzīvo lūk šai, šai lauku apvidū un kas, kur uzdevums taču ir arī nelaist zemi postā vai ne tā, kā izmantot šo situāciju pēc iespējas labāk. Jūs runājāt par instrumentiem, kas ir otrajā pīlārā, un tur, protams, viņi ir daudz. Vai jums ir kāda ideja par šo 30% līdzekļu paredzēšanu ekoloģizācijai, jeb zaļināšanai, kā te ir teikts? Vai tiek skatīts arī ilgtermiņa faktors? Gribu turklāt atgādināt jums, ka jūs teicāt, ka pastāv daudz normu un regulu, otrā pīlāra ietvaros. Un kā tad beigu beigās izdosies nonākt pie sistēmas vienkāršošanas? Jūs runājāt arī par investīcijām, kas nav mērtiecīgas. Vai varat pastāstīt sīkāk par to? Kādā veidā tad šīs investīcijas nav gana mērtiecīgas jaunajās dalībvalstīs, vecajās dalībvalstīs? Jūs teicāt, ka otrajā pīlārā jaunajās dalībvalstīs ir krietni vairāk līdzekļu otrā pīlāra ietvaros nekā pirmajā pīlārā. Uh, vai viņiem izdodas atrast šos pieskaņotos līdzekļus. Tas ir ļoti interesants punkts. Varbūt jūs varētu pastāstīt sīkāk par visam šīm detaļām. Tā ir ārkārtīgi interesanta joma, un vai mēs varbūt varam kaut kādā veidā šeit uh, uzzināt ko vairāk. Varbūt mēs varam tad notvert tās nianses, ko varam pamainīt, lai nodrošinātu panākums nākotnē. Vēl viens jautājums. Manuprāt, galvenais jau nav tas, kā nodrošināt konkurenci Eiropā, bet galvenais, kā nodrošināt konkurenci PTO un visā pasaulē. Vai nu mēs pārlieku regulējam paši savu tirgu un līdz ar to neļaujam sev darboties pasaules tirgu, vai tas nesanāk tā? Tas ir jautājums, kas, manuprāt, mums jāskata, jo tirgus kurā šobrīd darbojamies, kur ir lūk šī nekaitīgā pārtika un tā tālāk. Tas viss ir Eiropā, viss ir ar Eiropas ražošanu saistīts. Man interesē jūsu komentāri par šīm konsultatīvajām sistēmām, lauksemnieku konsultatīvajām sistēmām. Vai tas nenozīmē vairāk izdevumu dalībvalstīm? Un tad rodas problēma jo reforma pakotnē komisija ir noteikusi kaut kādus savus skaitļus, sakot, ka lūk administrācijas izdevumi jau tā būs par 15% augstāka dalība valstīm. Mēram, protams, te par pāris procentiem kaut kur mainīt šo summu, bet tik un tā summa ir liela, un tāpēc jautājums, ko gribu uzdot jums, ir šāds. Atceros, ka mums bija šāds lauksaimnieku konsultatīvās sistēmas bet šobrīd šādu sistēmu pakalpojumu vairs nav. Mums ir drīzāk tāds, ka lauksimnieku policijas sistēmas. Tie kā tādi inspektori, kā tādi policisti, kas to vien skatās kā uz šķērs atbilstību un regulu ievērošanu un tā tālāk. Bet kā tad atkal nodrošināt šeit to vienkāršoto sistēmu, tādu sistēmu, kas varētu palīdzēt lauksaimniekiem? piekrītu jums. Es domāju, ka būtu labi, ja būtu šāda konsultatīva sistēma, un dalību valstīm vajadzētu izskaidrot, kāpēc tās izvēlas tādu vai citādu e, modeli. Un, nu jā, uz to mēs visi gribam atbildes. Grazie. Grazie, Džim. Liels paldies Džimam Nikolsonam. Tālāk Šmita kungs un pēc tam Agņokungs. Priekšsēdētā paldies izteikšos īsi, jo daudz manis, man, man interesējuši punkti jau ir minēti kolēģi uzrunās. Faktiski iznāk, ka es eh, turpinu Džima domu par policijas inspekcijām, jo arī gribu runāt par visiem šiem konsultatīvajiem pakalpojumiem un līderu programmu un citiem veidiem, kādā veidā varam palīdzēt dot padomu lauksemniekiem par to, kā sadarboties savā starpā un tā tālāk. Es iepriekš strādāju reģionālās attīstības komitejā, tur šobrīd esmu ar Jānu referents strādājumu pie lauka attīstības regulas. Un e, jautājums, par ko gribu runāt, ir lūk, tas, ka ir jāsaskaņo visi šie ietver dažādām programmām un regulām, ko izstrādājam. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, jo tad starp komitejām kaut kā visu šo darbu sadalot, vienā brīdī paliek kaut kur tāds tukšums. Un es domāju, ka vajadzētu būt vienai nu, ar vienai organizācijai, nevis daudzām dažādām organizācijām, kas dabo, darbojas pēc dažādiem noteikumiem, dažādiem revīzijas eh, prasībām. Bet varbūt jāiet pat tālāk nekā tas apvērums, ko jūs teicat. Bet vai jūs esat aplēsuši kādas papildu izdevumu šāda veida uh, atšķirīgām sistēmām būtu, ja tās netiktu apvienotas vienā sistēmā. Varbūt vajadzētu tos visus tādā kopējā strateģiskā tīklā apcieno, apvienot, bet šobrīd jāsaka, tādas kustības nav. Varbūt tāds jautājums mums būtu jāliek mūsu darbu kārtībā. Vai esat veikuši kaut kādu veidu aplēses, vai esat vākuši statikas, statistikas datu par to, cik daudz vairāk izmaksā šādu dažādu konsultatīvu organizāciju uzturēšanu. Tālāk Agņokungs un pēc tam Sekerskī kungs. Priekšādātāji, paldies! Es savās piezīmēs izteikšos tikai par novatorismu un konkurētspēju, kas, protams, arī bija šīs prezentācijas tēmas. Novatorisms ir kaut kas tāds, kas eh, nav vienkārši tā nokomandējums. Nē, ir jārada to veicinoša atmosfēra, tā lai mēs mudinātu cilvēkus nodarboties ar novatorismu. Savukārt konkurētspēju var sasniegt, pielāgojot novatorismu tajā brīdī, kad tas ir noticis. Un jāsaka, ka ārkārtīgi iespaidots bija tad, kad redzēju, e, kā, piemēram, e, biežu ražotāji ir izmantojuši novatorismu, kā ir pieauguši, pieaugusi raža un tā tālāk un tā joprojām. Viņi ir sākuši ražot tādu ražu, ko pat vispār var bez aršanas audzēt. Nu, vai tad tas nav ilgtseigi? Nav nekādas augsnes erozijas, lauki tiek ar kaut ko apstādīti, nu, lūk. Uh, Viņi turklāt ir audzē augus, kuros jau iekšā ir iestrādāti in insekticīdi. Kāda ir Eiropas Savienības attieksme pret šādu veidu novatorismu? Vai tiešām, nu, es esmu redzējis, es esmu to redzējis acīs, viņi liek šiem cilvēkiem priekšā visus iespējamos uh, šķēršļus, neļaujot viņiem šīs jaunās metodas apstiprināt, izmantot vēl vairāk. Uh, tie tās valstis, kas, eh, piemēram, vēlas vēl tikai iestāties Eiropas Savienībā, saņem norādījumus no Eiropas Savienības, ka viņiem ir jāizbeidz visu veidu novatorisku lauksaimniecību, ja viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Es domāju, tas ir vienkārši briesmīgi. Šī nulles iecietība pret importiem par to, ka, lūk, visa veida Piemēram, graudu gražiem jābūt pilnībā tīriem no jebkāda veida cita graudiem un tā tālāk un tā prom. Jā, tur var būt akmeņi iekšā un grants un diez viņi zina kas, bet nevar būt neviens, piemēram, rudzu grauds pie kviešiem iekšā. Nu, tas, manuprāt, ir nenormāli. Eiropas Savienībā daudz vēlas nodarboties ar novatorismu. Un, lūk, uh, ir, piemēram, šobrīd izstrādāta tāda kviešu šķirne, kas jau ietver insektu ad, uh, repelentu. Nu, tad. Uh, tad kāpēc mēs nevaram viņiem palīdzēt? Es devos pie viņiem un devos, eh, gribēju aizsargāt, jo tur bija pilnīga sabiedrības pretestība. Viņi grasījās gandrīz uzbrukt, nodezināt šos laukus, un lūk, beigu beigās bija tā, ka manā valstī ieradās te no Itālijas, Francijas kaut kāds streikotāji, kas vēlējās visas šīs ražas sabojāt, nobojāt, izpostīt. Nu, es pat nesnāku godīties, viņiem arī devu zināmus padomus. Pirms 2000 gadiem piedzīvojam uh, romiešu invāziju, vēl pirms tam bija normā, vēl pēc tam bija normāņu invāzija un tā tālāk. Nu, bet jāsaka, šajā svētdienā, kad nāca pie mums franču un itāļu invāzija, mums izdevās to novērst. Bet atgriežoties pie nopietnākiem tematiem, kā gan mēs varam gaidīt, ka cilvēki nodarbosies ar novatorismu, ja šāds ir novatorisma rezultāts? Nu, ja es būtu viņu vietā, es ar šīm idejām vienkārši brauktu uz kaut kurien citur un mēģinātu tās īstenot citur. Tālāk Siekerskī kungs un pēc tam Klāsas kundze. Lūdzu. Paldies, dāmas un kungi. atbalsta to, ka, protams, ir jārunā par Eiropas Savienības konkurētspēju un par to, kā atbalsts izmantot finansējumu, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Pirmais pīlārs, protams, ir paredzēts, lai šo realitātu uzlabotu un vai ir loģiski tā rīkoties un kādā veidā šīm pārmaiņām, uz kurā virzienā šīm pārmaiņām būtu jāiet. Un vai mēs pat zinām, kurā virzienā tās šobrīd iet. Pirmais pīlārs ir saistīts ar vispārīgiem pasākumiem, kas nav gana mērtiecīgi pēc savu raksturu. Zinām, ka lauksaimnieku nodarbošanās ienesīgums uh, ir tas jautājums, kas tiek skatīts pirmā pielāra kontekstā. Nu tad iziet jautājums. Vai šo pārmaiņu mērķis ir ilgtspējīga konkurēt spēja lauksaimniekiem? Jo kaut galā tas taču ir šī pētījuma nosaukums. Un mēs aizmirstam tādus jautājumus kā vidas aizsardzība, pārtiks nekaitīgums un tā tālāk, un tā vietā pievēršamies tikai konkurētspēju un autorismam. Vai tas tādā gadījumā nav tāds kā apgrieziens pa 360 grādiem? Tā taču izklausās pēc pilnīgi jaunas stratēģijas, vai ne tā? Klausījos savukārt eh, komisāra teiktajā, un man bija aizdomas, jā, ka kaut kā jau mēs ejam šai virzienā. Jau parādījās to laika tādi zināmi pasākumi attiecībā uz otro pīlāru, un, nu, jautājums ir tāds. Vai šī stratēģija izriet no Eiropas 2020 stratēģijas? Ja varbūt Eiropas Savienība mums šādas stratēģijas pietrūkst kopumā, jo esam nonākuši strupceļā un sastopamies ar būtisku ekonomisku krīzi. Instrumentu otrajā pīlārā, protams, ir jāpadara efektīvāki. Un, ja to vēlamies darīt, tad kāpēc tad ir tā, ka lauksemnieki Eiropā mēģina, to, to, tomēr visādi izsakās pret otro pīlāru. Šķiet, ka otrais pīlārs nepilda tam noteiktos mērķus. Nu, ja tas paredzēts, lai situācija lauksaimniecībā uzlabotu, tad tā nešķiet, ka tas notiek. Tam turklāt arī vajadzētu aizsargāt vidi. Uh, lauku teritorija attīstība, manuprāt, ir tas elements, kas šai kopējā mozaīkā pietrūkst. Kohēzijas politika tāpat ir viens no svarīgiem faktoriem. Auga tiek veidots ar vienu jaunas politikas, lūk, urbānā, ja pilsētvidas atbalsta politika un tā tālāk. Un kā saprotu, tad tā lielākoties ir novatorismu un izaugsmas virzītājs spēks. Bet vai tad tiešām šī izaugsme ir ilgspējīga? Un lauksaimniecības tirgus jomā eh, šķiet, ka tomēr neizmantojam visas iespējas. Šis tirgus nav spējīgs pašregulēties. Lauksaimnieki ir ļoti lielā mērā atkarīgi no ārējiem apstākļiem, nu, piemēram, klimata apstākļiem un tā tālāk. Mēs varam noteikt noteikumus finanšu tirgiem. Varam censties izvairīties no regulējuma lauksaimniecības tirgu. Piekrītu runātājiem, kas eh, minēja šeit PTO jautājumus. Šķiet, ka mm, nedarām visu, kas vajadzīgs šai ziņā. Un visbeidzot, šī līdera programma. Jūs runājat par projektiem, kas notikuši šīs programmas ietvaros, sacījāt, ka esat vērtējuši to dažādos veidos. Zinu, ka ir cilvēki, kas šo grupu izmanto savās interesēs, un tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem tajā brīdī, kad izvērtējam šādu līderu programmas projektu rezultātus. Visbeidzot, Mums vajadzētu risināt arī problēmu, kas saistīta ar dažādiem finanšu instrumentiem. Šie aizdevumi, procentu likums un tā tālāk, beigu beigās atbildība būs jāuzņems lauksaimniecībām. Un nu, tām būs jāpieņem šie tirgus ditātie noteikumi attiecībā uz līdzekļiem. Bet paldies, prezentācija bija ārkārtīgi interesanta. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk krās un pēc tam Magines skundze. E, Priekšsādātāji, mums e, faktiski ir tāds e, goda nosaukums, ja mēs paraugāmies uz šo nosaukumu, kā uzlabot ilgspēju konkurētspēju un veicināt inovācijas lauksaimniecības nozarē. Mēs te darbojamies ar tādiem skaļiem saukļiem, un e, uzklausot Sekjērska konga sacīto, es e, salīdzinājumā varu konstatēt, faktiski tas pats jāsaka arī par citiem komentāriem. Katrs e, ar ilgtspēju domā kaut ko citu. Ja es pareizi sapratu ziņojuma autori, pētījuma autori, viņa uzskatīja, ka ilgtspēja saistās galvenokārt ar apkārtējo vīdi. Un e, tur man radās zināma pretestība, jo ilgtspēja jau ir kas vairāk nekā tikai apkārtējā vīde. Protams, ka tās ir arī darba vietas, ir svarīgi saglabāt ilgtspējīgu ienākumu ļoti svarīgai profesionālajai grupai un arī veselības faktori. Tāpēc ilgtspēja ir pienācīgi jādefinē. Ilgtspēju saprot ļoti dažādi, bet paraugoties uz šo pētījumu, Protams, ka kompetenti cilvēki par to ir daudz domājuši, darbojušies pie tā, bet man rodas jautājums, vai visā subsīdiju un atbalsta maksājumu kopumā otrajā pīlārā ir kaut kas eh, atradies eh, jauns, jo, kā mēs zinām, ka pašlaik te tiek iesaistīta arī iesaistīti arī vides faktori un citi, un pēkšņi parādās jēdziens maksājumi, kas kaitē apkārtējai videi, un ja tiešām šādi elementi ir, tad es, eh, jāteic, es uzskatu, ka šādu subsīdiju lauksaimniecības nozarē nav, bet varbūt eksperti varētu man sniegt uh, precīzāku atbildi. Paldies! Eh, Paldies, Paldies tagad Magines skundze un tad Lūža Kapula Santos. Paldies priekšsēdētāji! Paldies par šo prezentāciju! Kas kungs jau pieminēja dažus jautājumus, par kuriem es arī gribēju runāt. Jautājums. Kāda ir saikne starp pieņēmumiem un inovācijām? Jo man liekas, ka ja būtu piemēru, pieņemams ienākumu daudzums, tad mums nevajadzētu runāt par inovācijām, schēmām un tā tālāk. Otkārt, mums ir ārkārtīgi stingri šķērs atbild, atbilstības noteikumi vismaz vides jomā, un es pieņemu, ka referenti piekrīt, ka tas ietekmē ilgspējīgu konkurētspēju. Trešais jautājums ir par 11. slaidu, kur jūs runājāt par pirmā pīlāra uh, pārdali. Un tur bija runāts par godīgumu un tā tālāk, un jūs tad jautājāt, vai tad tie ir tie objektīvie kritērija, bet vai jūs varat piedāvāt varbūt šādus objektīvus kritērijus, kurus varētu izmantot šādos gadījumos? Man patiešām patīk šīs diskusijas, jo tās ir dziļas un nozīmīgas, bet ja mēs runājam par praktisko piemērojamību, tad mēs esam pašlaik reformu otrajā posmā, dažas idejas, kas šeit ir izteikts, varbūt attiecas uz citiem posmiem, ne uz šo uz vēlākiem posmiem. Piemēram, ja jūs paskatāties ziņojumu 46. lapas pusē, tur tiek runāts par produktivitātes, eh, par saražotā daudzuma samazināšanos, jo mēs izmantojam mazāk pesticīdu un tā tālāk. Tāpēc varbūt mums būtu vairāk jādomā, kas tad īsti ir tā ilgspējīgā konkurētspēja, vai tā ir iekšēja vai globāla? Jo izskatās, ka pašlaik mēs zaudējam savu konkurētspēju globālā līmenī. Un ja mēs, piemēram, runājam par nodrošināšanu ar pārtiku un izaicinājumiem šajā ziņā, varbūt, ka citiem nav tāda pozīcija kā mums. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, ceru, ka tas nav jautājums, man liekas, esmu to teikusi arī iepriekš. Ja mēs sāksim uh, runāt par politikām, par to mainīšanu, tad varbūt mums būtu arī jāpadomā, ka mēs nedrīkstētu esošās politikas iznīcināt. Un ir skaidrs, ka daži piedāvātie pasākumi palielinātu birokrātiju un sarežģītību. Es piekrītu mērķu schēmām otrajā pilārā, bet jo mērķi orientētākas tās kļūs, jo tās kļūs sarežģītākas, un te mums būtu jādomā par pareizo līdzsvaru. Paldies! Paldies! Tagad Lūdzu Kapulis Santos. Lūdzu! Liels paldies! Liels paldies par eh, šo pētījumu. Eh, jāteic, eh, ka man jāatvainojas, bet es nevarēju ar to iepriekš iepazīties, jo šo dokumentu ir jālas ļoti uzmanīgi un jāņem vērā arī secinājumi, bet es mēģināšu to visu rūpīgi izlasīt un paraudzīties, kāda ir jūsu secinājuma un uz ko tie balstās. Tie ir ļoti svarīgi secinājumi, jo mēs vēlamies veikt reformu. Uh, Vēlamies, protams, uzlabot lauksaimniecības eh, konkurētspēju un nodrošināt ilgtspēju. Šajā pētījumā pavisam eh, skaidri tiek pateikts, ka reformai ir jāsasniedz šie mērķi, un man jāsecina, ka pētījuma autore drīzāk eh, redz risinājumu otrā pīlāra izmantošanām. Es tā saprotu, ka jūs piedāvājat uh, KLP galvenokārt uh, akcept, akceptēt, akcentēt otro pīlāru, nevis pirmo. Jūs sakāt, ka otriem pīlāram ir jānovirza vismaz 40% finansējumu, bet es nezinu, kāpēc jūs esat izvēlējušies tieši šādu slieksni un kā tas var veicināt izvirzīto mērķu sasniegšanu. Pēdējo sešu mēnešu laikā es biju ziņot iestājas par tiešajiem maksājumiem pirmajā pīlārā un virzību otrajā pīlārā, un tuvāko dienu laikā jūs eh, redzēsiet arī rezultātus. Šī darba rezultātus eh, ziņojumi būs gatavi, un jāteic, ka es ļoti daudz eh, strādāju pie tā, lai abi pīlāri viens otru papildinātu, un lai abi instrumenti sniegtu savu ieguldījumu mūsu nosprāsto mērķu sasniegšanā. Uh, Tā būtu gan ilgspējīga lauksaimniecība un konkurētspēja, bet arī vides prasību ievērošana. Es, kā jau sacīts, neesmu iepazinies ar šo pētījumu detalizēti, bet uh, Izdarīšu to, lai ziņojumos vēl varētu ieviest grozījumus, pirms mēs par tiem diskutēsim. Pateicos jums par darbu. Paldies, Lois, un tagad Elizabete. Paldies, priekšsādātāji, paldies eh, par šo pētījumu prezentāciju. Es domāju, ka daudz kas jau tika pieminēts, eh, un kas attiec uz kritikas punktiem, es pilnībā piekrītu jūsu uzskatam par to, cik svarīgu un cik liels um, potenciāls ir otriem pīlāram. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski lauku attīstības jomā paredzēt pēc iespējas lielāku elastīgumu dalību valstīm arī nākotnē, un otro pīlāru izmantot kā stimulu sistēmu, papētot, kuras valstis e, lauku attīstības ziņā ir gūšas vislabākos panākumus, tad mēs redzam, ka tās ir tās dalību valstis, kas lauksaimniekiem eh, šeit kaut ko ir piedāvājušas, tad viņi to ir akceptējuši un tas ir arī darbojies. Man komisijas priekšlikumā šķiet pretrunīgi tas, ka komisija ir atsevišķi skatījusi lauksaimniecības un turisma attīstību. Es domāju, šeit lauku sētas Komisija to nav pienācīgi ņēmusi vērā, bet uh, tieši šādus piemērus tai būtu vajadzējis vairāk pētīt, jo no vienas puses tie nodrošina gan pienesumu ilgtspējai, gan uh, investīcijas. Un, eh, protams, ka nākotnē tas būs uh, vēl efektīvāk, jo tas uh, piedāvā uh, dažādot ieņēmumu avotas gribētu arī sacīt, ka neviens jau neiebilst šo jēdzienu definīcijai, bet ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, kādai tai būtu jābūt, jo īpaši lauksaimniecības nozarē nav iespējams tieši salīdzināt reģionus un pat ne atsevišķas saimniecības. Ja mēs uzskatām, ka tas, kas ir inovatīvi un ilgspējīgi vienam reģionam un ne citam, tad uh, tas var radīt uh, problēmas. Attiecībā uz lauku konsultāciju dienestu var piekrist kolēģiem. Būtu ārkārtīgi interesanti uzzināt, kā mēs definējam šīs konsultācijas, jo ir uh, dažādas pieejas. Šeit vēl gribēju piebilst vienu lietu, jo tas e, parādās ļoti mm, daudzās jomās, īpaši, kad runājam par rezultātiem. Nav daudz, ne, nav nepieciešamības daudz runāt par birokrātisko slogu. Ja komisija nosaka pārāk e, smagas prasības, tad tā tikai ierobežo izaugsmi. Vēl viena lieta, kas e, šajā pētījumā netika skatīts, par ierobežojumiem mm, ilgtspējā un uh, tam līdzīgi, vai līdzekļu samazinājums no dalībvalstu puses līdzfinansējumam, tas ietekmēs lauku attīstību, jo pašlaik ir runa par aptuveni 100 miljardiem. Man būtu interesanti zināt, kādu tieši ietekmi tas atstās uz uh, investīcijām un uh, izaugsmi lauku reģionos. Paldies! Bene, grazie Elisabete, grazie tu! Paldies, Elizabete, paldies visiem! Tagad došu vārdu atkal ekspertiem, lai viņi varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un es arī gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kas jau izteica pateicību abiem abiem eh, runātājiem par prezentāciju. Šis konkurētspējas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un es ceru, ka mūsu referenti uzlabos komisijas izdarīto, un viņi noteikti iedvesmosies no ekspertu darba. Bet mums noteikti ir jānodrošina, ka mēs neradīsim pārāk lielu birokrātiju un pārāk daudz šķēršļu Profesors Bakvēls atbildēs jūs jautājumiem. Paldies. Paldies visiem deputātiem. Man ir sešas lapas ar sarakstiem. Un man jāatvainojas jau pašā sākumā, jo diez vai mēs spēsim pilnīgi uz visiem atbildēt. Bet, ja jūs vēlaties eh, personalizētu atbildi, tad varat rakstīt mums. Pirmkārt, es gribēju varbūt parunāt par to, ko mēs īsti vēlējāmies teikt, lai palīdzētu komitejai tās darbā, eh, tieši saistībā ar kap reformu. Jo jūs uzdotajos jautājumos un komentāros es uzreiz sapratu, ka bija lietas, kuras mums vajadzēja jums paskaidrot. Viena no šādām lietām ir līdzfinansēšana, ko mēs nemaz nepieminējām Arī komisija par to nerunā, jo tas ir tāds grūts sarežģīts jautājums, tās ir naudas lietas, bet par to ir jārunā. Godīgi sakot, mēs esam devuši signālu par to, ka uzsvars jāliek uz tām lietām, kas tradicionāli iekļaujas otrajā pilārā, kur ir līdzfinansējums, un problēma šeit ir ar to, ka dalībvalstīm naudas tam nav. Nu, mans personīgais viedoklis ir tāds, ka šeit varbūt ir jāatsakās eh, no dalībvalstu finansējuma un vairāk naudas jādod no Briseles. Varbūt šeit tā elastīgāk uz to būtu jāskatās. Nu, par to runāja vairāki deputāti un paldies viņiem par to. Vismaz divi no jums runāja par pārtikas drošību Nu, uz to mēs nekad nevar, nevaram paļauties kā uz kaut ko garantētu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un KLP šeit spēlē būtisku lomu. Jūs arī vēl runājāt, ko mēs īsti nepieminējām, par ko būtu vērts diskutēt. Šeit no jums dzirdēju tādus pilnīgi vienādus viedokļus. Tātad runa ir par to, kā KLP var palīdzēt tiem, uh, saņēmējiem, kas nav lauksaimnieki. Tā lai lauku reģioni kļūtu ekonomiski dažādāki un attiecīgi arī ilgtspējīgāki. Nu, lauksaimniecība pati par sevi ir ļoti daudzveidīga, un mēs varētu šo procesu vēl turpināt. Nu, beigu beigās sanāk tā, ka no KLP varētu saņemt līdzekļus tie, kas pēc būtības nav uh, zemnieki, bet viņi var eh, varbūt eh, tirgot kādas preces, nodrošināt darba vietas zemnieku bērniem un tādējādi attīstīt vietējās kopienas. Nu, par to būtu jārunā un jāatrod pareizais līdzsvars. Šajā ziņojumā mēs gribējām teikt, ka Diez vai Eiropā būs kāds, kas neatbalstītu domu par to, ka lauksaimniecībai ir jābūt konkurētspējīgai un konkurētspējīgākai kā pašlaik, tajā pašā laikā tai jābūt ilgtspējīgai. Tā lai mēs e, nepiesārņot ūdeņus, e, nenoplicinātu resursus un tā tālāk, vai arī darītu visu, lai šī negatīvā ietekme tiktu samazinātu. Uh, es vismaz nevienu Eiropietu tādu nesmu saticis, kas iebilstu pret šiem mērķiem. Jautājums ir tāds, nu, ņemot vērā esošo situāciju, kāds būs līdzsvars nākotnē, ja mēs runājam par nākošo KLP periodu? Vai mēs mēģināsim uzlabot konkurētspēju starptautiskā mērogā, vai tas būs tas galvenais mērķis, piemēram, runājot par problēmām, kas saistīts ar pārtiks apgādi, jeb mēs runāsim gan par šo konkurētspēju, tomēr vairāk pievērsīsimies ilgspējas jautājumiem. Un par šo līdzsvaru īsti saskaņas nav. Komisija saka, jādara abas lietas. Lai visu vēl vairāk sarežģītu, komisija saka, ka nav iespējas paplašināt otro pilāru, tāpēc vairāk jādara pirmā pilāra ietveros. Un šeit es runāju par to zaļināšanas priekšlikumu. Un kas tad Eiropai būtu pieņemams? Man liekas, ka šeit ir tādi pretrunīgi viedokļi. Mūsu ziņojuma pamatā ir doma, ka jāatsaucos uz to, ko Džanete teica, ja mēs skatāmies uz pārveidas pasākumiem, uh, uz to, kā mēs veicinam to, lai zemnieki pielāgojas jaunajām situācijām. Vairāk šādu pasākumu ir otrajā pilārā, piemēram, modernizēšana, struktūrālie fondi, kvalitātes uzlabošana, kooperatīvi. Eh, labvēlīgāki nosacījumi nelabvēlīgākām zemēm, Eh, varbūt tādu pakalpojumu sniegšanu, par kuriem tirgu nemaksā, varbūt diversificēšanu un tā tālāk. Tātad šeit mēs runājam gan par konkurētspēju, gan par ilgtspējību. Tas viss galvenokārt atrodams otrajā pilārā, bet visā Eiropā ir iz, vienota izpratne par to, ka otro pilāru nevar vairs palielināt, paplašināt, tāpēc daži mērķi tiek pārcelt uz pirmo pilāru lūdzot zemniekiem eh, vairāk eh, domāt par lauksaimniecības prakses ietekmi uz vidi un līdzīgiem jautājumiem. Nu, šeit ir tā problēma, ar ko jāstrādā Eiropai. Jūsu komitejai ir ārkārtīgi svarīga loma, lai eh, vadītu nākošo debašu fāzi. Mēs šajā ziņojumā mēģinājām dot jums tādus ieročus, rīkus, kā stiprināt abus šos jautājumus, abus šos aspektus. Vēl nobeigumā, pirms Čaneta runās, budžeta jautājums šeit ir ārkārtīgi svarīgs. Eiropas lauksēmnieku draugi ja viņi neprasīs budžeta līdzekļu piešķiršanu, tad varētu rasties briesmas, ka tās programmas, do, kas dod visvairāk ilgspējas un konkurētspējas sasniegšanai, varētu tikt apdraudētas, un tāpēc jūsu ziņā ir to aizstāvība. Tagad, Džanete, Alan, paldies. Es pavisam īsumā gribēju runāt par dažiem tādiem detalizētākiem jautājumiem. Liels paldies par jūsu devumu šo diskusiju organizēšanā. Pirmkārt, par kredītiem inovāciju veicināšanai Eiropas reģionos. Es piekrītu, ka šeit varētu darīt vairāk, pieejot radoši, piemēram, vietējā līmenī nodrošinot eh, kredītus, aizdevumus. Dažās dalībvalstīs jau ir šāda pieredze, un tas varētu palīdzēt vietās, kur cilvēkiem būtu grūti nodrošināt savu līdzfinansējumu, savu kapitālu par to, kā dažādi instrumenti iekļaujas pilāros un par riska menedžmentu. Mēs veicaja, veicām pētījumu, kā riska pārvaldība tiek veikta Ziemeļ in, Itālijā. Šis varētu neefektīvi darboties otrajā pilārā, jo jo lielāks ir mehānisms, jo lielāka teritorija, jo mazākas administratīvās izmaksas un dažreiz ir saprātīgāk visu organizēt nacionālā līmenī, nevis reģionālā līmenī, jo tur daudzas lietas tiek izdomātas otrais un trešoreiz un vēl vairākas reizes. Runājot par konsultācijām. Konsultācijas ir visvairāk noderīgas, vislabākās eh, uh, tad, kad tās ir visnoderīgākās saņēmējam, un šeit es nerunāju par kaut kādu policijisku, diktatorisku pieju, uh, Un ja tā notika, tad cilvēkiem tikai rodās stimuls vispār neko nedarīt un darīt varbūt kaut ko pilnīgi pretēji, kā viņiem tiek teikts. Un vietējā līmenī ir ļoti daudz labu konsultatīvu pakalpojumu sniedzēju piemēru, kur zemnieki patiešām ņem nākotni savā, savās rokās, viņi saprot, ar ko nākotnē būs jāsaskarās, mums būtu no viņiem jāmācās no šiem veiksmīgajiem piemēriem. Kāds jautāja par to, vai mērķi mērķiecīgāks atbalsts radītu lielākas birokrātiskās izmaksas. Nu, šeit mēs vairāk runājam par tādu iesākuma fāzi, kur ir lielākas grūtības. Piemēram, ja vēlties veidot partnerības, e, strādāt dažādos sektoros, tas rada grūtības, jo cilvēki nesaprot viens otru un jāpaiet diviem vai trījiem gadiem, līdz tas efektīvais dialogs izveidojas. Bet, ja mēs paskatāmies uz iniciatīvām, kas jau šos līniju ir pārkāpušas, tad operatīvās izmaksas ir ļoti mazas, jo cilvēki saprot viens otru un uzticas viens otram. Un tāpēc es gribētu piedāvāt, ja mēs runājam par efektivitāti ilgtermiņā, uh, tad mums būtu jābūt gataviem investēt īstermiņā, lai izveidot šīs attiecības, šīs saiknes, jo ilgtermiņā tas ļaus ietaupīt. Ja visi strādā atsevišķi viens no otra, no augšas varbūt izskatās vienkāršāk, bet vietējā līmenī tas var radīt pilnīgu sajukumu, jo nekas ne ar ko nav saistīts. Un tāpēc es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu uh, tā viegli atmest domu par to, ka cilvēkiem nebūtu jāstrādā kopā, ja pēc gada nauda jau nav atpelnīta. Tā nav pareizi, jo pēc desmit gadiem viņi varbūt daudz efektīvāk līdzekļus izmantos nekā tie, kas nav šādu sadarbības organizāciju tīklu izveidojuši. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vēlreiz paldies mūsu ekspertiem. Un tagad uh, gribētu jautāt komisijas pārstāvim, vai viņš grib ko teikt. Es izteikšu dažus pavisam īsus komentārus. Pirmkārt, es gribēju uzsvērt, ka ilgspējīga konkurētspēja lauksēmniecības jomā ir viens no mūsu mērķiem KLP ietvaros, un šeit inovācijas ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs esam uzklausījuši prezentāciju, esam izlasījuši dokumentus ar lielu interesi. Esmu, esam atklājuši daudzas interesantas idejas un secinājumus. Kā jūs zinat, komisijas priekšlikums par KLP reformu pašlaik tiek pakļauts intensīvām diskusijām, sarunām parlamentā un padomē. Un tāpēc Komisijai ir diezgan grūti, sarežģīti pašlaik runāt par ziņojumu secinājumiem. Eh, pētījums runā par reformu priekšlikumiem. Šis priekšlikums tika nopietni izvērtēts komisijā, un ietekmes izvērtējums arī skata ilgspējas jautājumu un arī konkurētspējas jautājumu. Mūsu pirmā reakcija ir tāda, ka izskatās, ka ir nepieciešams papildus skaidrot vairākas lietas, piemēram, attiecībā uz Eiropas inovāciju partnerību lauksaimniecības jomā. Agri ģenerāla direktorāta pārstāvi ir gatavi skaidrot šos tehniskos jautājumus parlamenta pārstāvjiem un arī ekspertiem, ja tas ir nepieciešams. Liels paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, plevas kungam. Līdz ar to pārējām pie ceturtā jautājuma darba kārtībā par padomus regulas 1234 šķērsvīta 2007 grozīšanu attiecībā uz vienotā maksājuma schēmu un atbalstu vīnogolāju audzētājiem. Par to runās Herberts Dorfmans. Tātad par atbalstu vīnogulāju audzētājiem. Mūsu referents ir cieši sadarbojies ar padomi un komisiju, lai atrastu to labāko risinājumu, eh, protams, lai nodrošinātu nākotnes elastību šajā sektorā. Nu, tagad došu vārdu Herbertam, un viņš visu izskaidros par savu ziņojumu. Paldies, priekšsādātāji! Šis ziņojums ir daļa no kopējās uh, lauksaimniecības politikas reformas pakotnes, un tas balstās uz to, ka pārējie pakotnes elementi KLP pakotnē, īpaši pirmajā pīlārā, notiks tā, kā pašlaik ir plānots, īpaši tad, ja mēs runājam par to, ka visām lauksaimniecības kultūrām pirmajā pīlārā būs tiesības eh, saņemt atbalsta maksājumus. Tādā gadījumā rodas jautājums, vai Eiropas eh, vīnkopjiem būs eh, maksājumi prasījuma tiesības, no kurienes nāks nauda, un vai tas notiks no vienoto maksājumu schēmas, no pirmā pīlāra. Pašlaik situācija ir tāda, ka vīnkopības nozare saskaņā ar uh, vīna tirgus uh, regulu, kas pirms neilga laika tika grozīta, balstās uz atsevišķu budžetu, kas uh, ir iedalīts uh, nacionālajās aploksnēs, un šo līdzekļu izmantošana ir dalību valstu kompetencēm lēmumu pieņemšana par uh, līdzekļu izmantošanu. Un uh, dalību valstīm tiek dota iespēja, atgādināšu, ka tā ir iespēja, tas nav pienākums viss aploksni vai daļu no tās izmantot, lai vīnkopības eh, nozarē finansētu tiešos maksājumus, un kā jau sacīts, daļu vai visu šo aploksni viņi var iepludināt uh, pirmā pīlāra tiešo maksājumu budžetā. Nodrošinot to, ka vīnogulāji ir atbalsts tiesīgas uh, kultūras pirmajā pīlāram. Sākotnējā komisijas priekšlikumā bija ierosināts, ka dalību valstis pieņem šo lēmumu, vai tās vēlas to darīt vai ne vēl šogad, 2012. gadā, lai 2014. gadā būtu iespējama attiecīgā līdzekļa pārcelšana. Un konsultējoties ar padomi, izdevies atrast pārējais risinājumi, kas ir sekojoši. 2012. gada laikā dalību valstīm ir jāizlem, vai tās 2014. gadam un tikai 2014. gadam daļu no šīs aploksnes vai visu aploksni vēlas izmaksāt kā tiešos maksājumus. Tas ir vienreizais lēmums, eh, kas vispirms eh, attiecas tikai uz 2014. gadu, un ja mēs pēc tam vēlēsimies atgriezties pie nacionālās aploksnes, tad um, dalībvalstis to varēs darīt. Bet eh, tādā gadījumā 2013. gada laikā ir jāpieņem galīgais lēmums, vai tās vēlas veikt līdzekļu pārcelšanu, un tad tas uh, stātos spēkā no 2015. gada. Uh, un līdzekļu pārcelšana no nacionālās aploksnes uz vienoto maksājumu schēmu būtu neatgriezeniska. Tas nozīmētu, ka mm, no tā vairs nebūtu iespējams atkāpties, jo šie maksājumi tiek iekļaut pirmā pīlāra tiešajos maksājumos un vairs eh, nevar tikt uh, atdalīti no vienoto maksājumu schēmas. Par to ir panākta vienošanās ar padomi un visi piedāvātie grozījumi drīzāk ir tehniski. Es iesniedzu vienu papildu grozījumu priekšlikumu, kurā es aicinu paredzēt dalību valstīm iespēju nelielas izdevumus, eh, kas saistās ar eh, vīnoglāju audzēšanu, atsai, izņemt no izņemt no vienoto maksājas schēmas noteikti par uh, platībām, kas nav atbalsts tiesības, un uh, nākotnē to arī saglabāt. Tātad neizmantot to, uh, neizmantot vienoto maksājumu schēmu. Mm. Grozījumu šeit nav daudz, tie attiecas tikai uz dažiem pāntiem. Liels paldies, uh, Herbert! Uh, pašlaik uh, sāksim diskusiju un dosim arī direktoram Pačilko, kurš uh, ir ieradies arī šeit. Elāns Garsija būs pirmais uh, runātājs, pēc tam Šantoš kungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Vēlētos pateikties Dārfmaņa kungam, uh, kuru viņš ir paveicis strādājot pie šī dokumenta. Šis darbs nebija vienkāršs, ļoti tehnisks. Un Runājot par pārējais periodu no viena režīma uz otru, es domāju, ka Dorfmaņkungs šeit ir ieguldījis daudz pūliņu. Komisārs ir, ka šis lēmums jāpieņem 2012. gadā, bet Dorfmaņkungam ir taisnība. Šāds pārējais periods ir jāparedz, jo droši vien, ka tuvākajā laikā mums neizdosies vienoties par KLP e, eh, reformu, e, bet jāpiekrīt, ka tam ir jābūt ātram risinājumam un dalībvalstīm tas ir jāatrod. Es nevaru pilnībā piekrist e, referentam, jo lēmumu pieņemšana par atbalstu tiesīgajām platībām, ņemot vērā pašreizējo situāciju ar tiešajiem maksājumiem, būtu jāveido tā, ka šie maksājumi tiek vai netiek iekļauti tiešo maksājumu kontekstā. Nezinu, vai ir iespējams tieši sasaistīt uh, vienoto maksājumu un šo, fo, šos līdzekļus. Tāpēc uh, mēs uh, aicinātu referentam atsaukties uz vispārējo tiešo maksājumu direktīvu. Kapulis Santos kungs. Liels paldies priekšsādātājiem! Gribēju pievērst uh, jūsu uzmanību tam, ka ir nepieciešams šo ziņojumu saistīt ar priekšlikumu par tiešajiem maksājumiem, bet uh, es uh, labprāt runātu pēc tam, kad uzklausīsim agri ģenerāla direktorāta direktoru, jo nosakot uh, termiņu līdz 2012. gada beigām, lai pieņemtu lēmumu par šo jautājumu, kur pašlaik runājam, un par iespēju izmaksāt uh, šiem lauksaimniekiem tiešo, uh, tiešo atbalstu pēc 2014. gada Varbūt eh, tur ir kāds pamats, eh, varbūt tas ir nepieciešams, lai aprēķinātu budžetu un sadalītu nacionālās aploksnes, kas tiks eh, izmaksātas lauksaimniekiem. Tomēr, lai iegūtu precīzi skaidrību par šiem termiņiem, es domāju, ka to vajadzētu nedaudz atlikt, līdz tiks pieņemts lēmums par tiešo maksājumu direktīvu Tas būtu labāk nekā piespiest vīnkopis izvēlēties vienu vai otru iespēju, pirms viņi zina, kas notiks ar šo direktīvu. Lielas paldies, Lolingas kundze un pēc tam Sērdžo. Gribu teikt lielu paldies mūsu referentam Herbertam Dorfmanam, jo man jāsaka gan tomēr, ka esmu nedaudz samulsusi, apjukusi un gribu tāpēc uzdot jautājumu, lai pārliecinātos, ka es pareizi viņu sapratos. Skatoties šeit uz visiem grozījumiem un tos lasot, nu īpaši franču valodā, nu izklausās viņi tad mazliet humorīgi. Jo iznāk, ka mēs izslēdzam lūk šos vinogulāju teritorijas no tām teritorijām, kas var pieteikties uz atbild, atbalstu. Nu, es saprotu, ka šobrīd nav pilnībā jāizlem visi šie lēmumi, uh, Un galu galā pēc gada varēsim pie vis tā atgriezties. Tas man šķist, šķiet būtu daudz labāk. Jo jāzina vispirms, cik daudz līdzekļu šajā ploksnē. Bet, nu, piemēram, lūk, prasījums dalību valstīm. Viss šīs nacionālās aploksnes vīnogaloja audzētājiem. Un tad iznāk, lūk, piešķirts tāds kā uh, kad summiņa katram hektāram. Tātad tiek sadalīts uz hektāru daudzumu. Nu, bet tad tādā gadījumā vai varam šo aploksni paturēt un šo sistēmu paturēt? Un ja to darām, tad, protams, nevaram nekādā veidā iekļauties šajā vienotā maksājuma schēmā. Bet ja to savukārt darām, tad ir skaidrs, ka būs jādalās šai summā ar citiem. Un šie līdzukļi, jāsaka, nu, samazināsies. Tas taču ir skaidrs, vai ne tā? Vai es pareizi sapratu šo situāciju? Un, ja tas tā ir, tad tādā gadījumā, nu, vismaz mums, mums vīnkopiem, eh, jāsaka, protams, ļoti patiktu eh, saņemt vairāk līdzekļus, paņemt visu šo aploksni, sadalīt to uz hektāriem, un pilnībā ignorēt šos vienotos maksājumus un tā tālāk. Bet vai es pareizi saprotu, ka tāda ir šī situācija? Jeb varbūt tomēr ne. Man savukārt te blakus sēdētāji domā, ka komisijas teksts pieļauj gan vienu, gan otru variantu. Respektīvi, arī iespēju vīnogulāju audzētājiem palikt to teritoriju sarakstā, kas var pieteikties uz atbalstu. Es gribētu skaidru un gaišu saprast, kas te domāts, kāds būs rezultāts mūsu pieņemamajam dokumentam. Jo, protams, ka ir jāzina prot, arī, cik daudz šo līdzekļu būs kopējā piešķīrumā. Vai tiks padarīts šīs nacionālais līdzekļu sadalījums? Un kādas būs šīs summas? Bet, ja pieņemam lēmumu nesaglabāt sadalījumu pa nacionālajām aploksnēm un uh, uzstājam uz vienoto maksājumu, tad taču mēs arī nezinām, cik daudz, cik liels būs šis līdzekļu apjoms. Kāds būs šis pārdalījums? Nu, sadalot visus šos līdzekļus uh, arī no nu, ar citām teritorijām, kam atbalsts pienāks. Paldies! Paldies, Lulingas kundze, un tagad došu vārdu Mārtiņam Oštinam. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi. Vēlējos. Es piekrītu referentam. Pirmām kārtām tas ir ārkārtīgi tehnisks ziņojums. Un, protams, ka līdz ar to tur ir tāda. Ir jautājumu un problēmiņas, kas ir ļoti tehniskas pēc sava rakstura. Tas nav tikai politisks. Un jāskatās līdz ar to uz visām šīm mazajiem burtiņiem, visiem tekstiņiem, jo šur un tur slēpjas arī kāda politiska doma. Nu, piemēram, tas, kā šie jautājumi tiek sasaistīti ar finanšu plānu. Iepriekšējais runātājs jau to teica. Un šķiet, ka šeit šī saikne nav izgan cieša. Un diezgan neapmiroši šie laiki mums kā parlamentam. Paredzētais grafiks. Būtu ļoti labi taču sadalīt to, kas palicis pāri no KLP līdzekļiem, bet tāpat laikā jāpieņem lēmums par tiešo maksājumu sistēmu vai nacionālajām aploksnēm jeb piešķīrumiem. Līdz ar to, protams, ka tie ir arī politisks konteksts. Mēs līdz ar to neskatījāmies visu tikai šīm tehniskajām detaļām, eh, bet arī uz to politisko domu gājienu, kas ir visam pamatā. Uh, Un, manuprāt, ziņojumā fokus tomēr ir pareizais, ir pareizais virziens. Jā, vēlamies vairāk elastības, ņemot vērā tos laika grafikus, ar ko sastopamies. Nu, un, at, un, protams, ņemot vērā arī intereses, kas mums šai konkrētajā gadījumā jāaizstāv. Es domāju, ka gal, pareizā stratēģija ir piedāvāt pēc iespējas vairāk elastības un arī laika ziņā to darīt tā, lai šeit parlamentā uh, mēs varētu tiešām aizstāvēt vīnogulā jaudzietājs. Piekrītam šai pieejai, bet jāsaka, ir tāds pašs apstiež, kā Erāns kungs tev teica, un par to arī iesniegsim zināmas grozījums, bet visādi citādi gribu tikai teikt, ka šobrīd šajā apspriešanās posmā uzskatām, ka referentam bija eh, viss pamats šai kopējā reformā, reformā a priori neiekļaut e, kaut kāda veida, lūk, šīs citas politikas, jo tad būtu, tad ar to saistīt virkne dažādu risku. Un mēs atbalstām referentu pieeju. Jā, jo viņš tiešām dara visu iespējamo, lai vīnaudzēšanas sektoru atbalstītu. Un tas atspoguļo ziņojumā. Paldies, tas arī viss, ko gribēju teikt, bet tikai vēlreiz, vēlreiz paldies referentam. Paldies, Sergio. Tālāk Martins un pēc tam nākamais runātājs. Pavisam īsi, jo vēlāk tiks iesniegti grozījumi. Bet, ja es eh, pareizi saprotu, tad eh, situācija pašlaik ir tāda, ka galu galā katra dalībvalsts var darīt, ko tā vēlas Nezinu, vai tas ir ārkārtīgi mērķtiecīgi un lietderīgi kopējai lauksaimniecības politikai, bet eh, jāteic, ka es esmu daudz runājis ar vīnkopiem Vācijā, un Vāc Vācijā vīnkopji nevēlas vienotos platību maksājumus, viņi vēlas uh, to sistēmu, kas pašlaik ir spēkā, un vismaz Vācijā viņi ir apmierināti. Nelielie vīndāri neuzskata, ka viņiem ir ārkārtīgi būtiska platība, maksā, platība maskā, maksājums par pieciem vai desmit hektāriem. Tas e, viņiem nerada nekādas milzīgas iespējas. Tāpēc faktiski nav nekāda iemesla mainīt sistēmu, kas pašlaik veiksmīgi funkcionē. Uh, Bet, kā jau sacīts, ja katrs var lemt, kā viņš grib, tad uh, mēs saskarsimies ar risku, ka katrā valstī var būt atšķirīga sistēma, kas nekādi nevada uh, pie mērķa nodrošināt kopīgu lauksaimniecības politiku. Paldies, uh, Martin, vārds Makintārs kundzēm. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšādātāji. Gribēju teikt paldies Dortmanu kungam par paveikto darbu. Domāju, ka mēs labprāt atbalstītu jebko, kas vienkāršotu situāciju un samazinātu visu šo administratīvo slogu. Nu, tas ir mans izējas punkts. Kā saprotu, tad šobrīd dalībvalstīm ir nacionālajie piešķīrumi, un to starpā tie var izvēlēties finansēt programmas saviem vīnaudzētājiem. Un atkal, ja saprotu pareizi, tad šajā priekšlikumā nav izteikts nekas tāds, kas uh, ietekmētu, mainītu šo dalību valstu piešķīrums. Viņi joprojām varēs darīt to pašu, ko iepriekš, joprojām viņiem būs tiesība izvē, tiesības izvēlēties, kā šo nacionālo atbalstu programmu strukturēt un organizēt. Bet problēma ir tāda, ka šobrīd nav atbilstības starp finansējumu cikliem un nacionālie piešķīrumi varbūt atbalstīt piecu gadu ietvaros, bet savukārt noteikumi vienotām maksājuma schēmām ir beztermiņa. Un šis sabalansētības trūkums rada būtiskas administratīvas problēmas un slogu tīpaši maksājumu aģentūrām. Es pilnīgi noteikti saprotu tās bažas, ko izsaka dalību valstis par 1. decembru kā lēmumu pieņemšanas datumu. Domāju, ka Dorfman kungam ir izdevies nonākt pie laba kompromisa, cik tālu es tās to saprotu, un apsveicu, protams, viņu ar to. Ir ja taču ļoti labi, ja varam atrast kaut ko tādu, par ko visi varam būt viensprāts. Un visbeidzot, mans gala komentārs. Zinu, ka visa, š, visā šajā kontekstā par finansējumu vīnaudzētājiem runājot, Dorfman kungs ir iešeit ieslēpis uh, E, teikumu, paskaidrojumu pašās beigās, kur papildus vīnodzētāju atbalstam, viņš saka, ka parlaments atbalsta uh, politiku, kas uh, par, par juridisko atbalstu. Es nezinu, vai tas īsti iestilps šajā kontekstā, un ja viņš to vēlas, tad tādā ziņā, nu, esmu Tam pretī mēs saprotu, ka parlaments varbūt ir pieņēmis lēmumu, bet ir ļoti daudz no mums, kas ir ļoti apmierināti ar to, ka šīs eh, stādīšanas tiesības tiek atceltas. Klāsas kundze. Jā, priekšsādātāji, patiešām šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, tāpēc uh, komplimenti Dārfmaņa kungam, kurš mēģinājis to savā ziņomā atšķetināt. Es eh, esmu viņam pateicīga un es tā sapratu arī Kapula Santos kungu. Un kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka tas ir iekļauts eh, KLP kopējo reformu pakotnē. Un eh, tas ir komisijas priekšlikums, bet es īsti nesaprotu, kāpēc komisija prasa pieņemt lēmumu jau 2012. gadā, proti šogad, kad par kap KLP reformu vēl nav pieņemts nekāds galīgais lēmums, un tāpēc es kolēģiem gribējām atgādināt, ka eh, kopējo tirgus organizāciju vīna tirgu mm, mēs eh, ar lielām pūlēm šajā parlamentā esam izveidojuši, un tā balstās uz to, ka vīna tirgus reformas laikā tika iedibinātas nacionālās aploksnes. Dalību valstīm ir diezgan lielas lemšanas tiesības šajā jautājumā, un tas nedaudz atšķirās no kopējās lauksaimniecības politikas. Un pašlaik, kad mēs runājam par birokrātijas mazināšanu, vīnkopji pēkšņi tiek iepīti lielajā kopējās lauksaimniecības politikas reformā, un mums parādās šī problēma. Es īsti nezinu, vai kāds no komisijas pārstāvjiem ir šeit, tomēr rodas jautājums, un uh, es vēlētos to tiešām uzdot. Varbūt tu uh, var atbildēt arī Dorfmeņkungs. Kolēģi Hoistlink, es pilnībā jums piekrītu vīndariem, arī mūsu valstī ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis budžets un lai kopējā tirgus organizācija vīna tirgumu paliktu spēkā. Mēs uh, vēlamies uh, veikt inovatīvas lietas vīnu tirgu, un tā tas ir KTO ierakstīts, bet no komisijas priekšlikuma, no šī dokumenta es saprotu, ka komisija pašlaik pārēdz iespēju, ka vīnkopība var tikt iekļauta kopējos platību maksājumos. Ja es to saprotu pareizi, tad uh, vēlētos, lai kolēģis Dārfmans paredzētu iespēju, ka dalību valstīm ir iespēja izlemt, vai tās vēlas iesaistīties šajā sistēmā vai nē. Un, ja tas tā ir, tad uh, es domāju, ka eh, tas tad būtu noteiktais ceļš. Teksim, mēs uh, neveicam pašlaik nekādus lēmumus, uh, gaidām, kamēr tiek pieņemts lēmums par KLP reformu un uh, sēžam sausos autiņos, bet uh, mēs atstājam jebkurā gadījumā to dalību valstu kompetencē. Bet, protams, pieņemot to, ka vīnus, vīna tirgus kopējā organizācija paliek neskarta. Lai, lai dalībvalstis arī turpmāk varētu lemt par atbalstu vīnu vīnogulāju audzē, audzētājiem, un es pareizi to esmu sapratusi, tad Dorfmankungs to ir ļoti labi noformulējis savā ziņojumā. Lielas paldies! Tālāk dosim vārdu atkal Herbertam Dorfmanam, lai viņš tad mm, sniedz noslēgumu vārdus. Well, thank you very much, Chairman, and thank you to the rapporteur as well. Lielas paldies priekšsādātāji, paldies arī referentam par šo ziņojumu Īsumā teikšu, ka mums nav nekāda grūtība ar šo ziņojumu, izņemot vienu, bet tā ir ļoti būtiska. Tomēr gribēju paskaidrot, kāpēc. Sākotnēji mūsu priekšlikumā bija paredzēts tikai viens datums brīvprātīgai līdzekļu pārcelšanai no atbalsta, kas tiek maksāts vīnoglāju audzētājiem uz uh, vienotajiem maksājumiem, un mēs bijām paredzējuši laiku līdz 2012. gada beigām, lai šis lēmums tiktu pieņemts un uh, vīnogla audzētāji vēlāk šo atbalstu varētu saņemt, bet uh, mēs esam padomājuši par to otrais un uzskatām, ka augusts kā pēdējais datums arī varētu būt pieņemams. Gribēju paskaidrot, ka dažas dalību valstis jau ir izmantojušas iespēju pārcelt līdzekļus un resursus, kas tām ir paredzēti vīna nozares atbalstam uz tiešajiem maksājumiem. Precīzi var pateikt, ka Malta un Luksemburga to ir izdarījušas pilnībā un Spānija un Grieķija daļēji. Bet uh, mēs vēlējāmies arī pārējais noteikums, lai varētu saglabāt esošo situāciju. Un pašlaik rodas grūtības, te es atbildu Te es atbildu Kapolas Santoškungam. Ņemot vērā situāciju, kas radīsies pēc 2014. gada un to, ka diskusija par tiešajiem maksājumiem un KLP reformu vēl nav pabeigta, mēs uzskatām, ka šiem aspektiem nebūtu vietas pārējais noteikumos. Un te es tieši runāju par septīto grozījumu. Citādi es uzskatu, ka varu piekrist eh, visiem punktiem, kurus eh, min referents. Liels paldies, direktors, un tagad došu vārdu Herbertam. Jā, vesela virkne jautājumu, uz kuriem es mēģināšu īsi atbildēt. Kā jau komisijas pārstāvis tikko teica, šobrīd eh, spēkā esošā vīna tirgus kopējā organizācija paredz to, ka nacionālā aploksne var tikt pārcelt uz tiešo maksājumu schēmu, un eh, dažas dalību valstis, piemēram, Luksemburga, to jau ir izdarījušas. Tāds bija Lolingas kundzes jautājums, ceru, ka atbildēju. Bet uh, tas nenotiek tā, kā ir plānots nākotnē. Pašreizējais režīms nozīmē to, ka. Uh, šī nauda, kas ir eh, nacionālajā ploksnē, šajās dalību valstīs var tikt eh, pārdalīta uz vīnoglāju platībām neatkarīgi no citiem tiešiem maksājumiem. Tas noved pie situācijas, ka, piemēram, Luksemburga, Luksemburgā tiešie maksājumi vīnkopiem ir eh, daudz lielāki nekā mm, citās nozarēs. Un ņemot vērā KLP priekšlikumus nākotnē, tas vairs nebūs iespējams. Būs vai nu no nacionālā aploksne, vai arī līdzekļi tiks pārcelti. Nevis vai, un, nevis un, vai nu būs nacionāla aploksne, vai arī šie līdzekļi tiks pārcelti uz parasto tiešo maksājumu sistēmu. Man jau tagad ir skaidrs, ka septītais grozījums viss uh, visticamāk nav varbūt eh, īstajā vietā. Un eh, tādā gadījumā, runājot par kopējo paketi, ir jāuzdod jautājums un jāraugās, kur vislabāk šos noteikumus iekļaut. Vai tiešām ir saprātīgi visās nozarēs un visām lauksaimnieciski apstrādājumām platībām, tāpat kā šobrīd eh, paredzēt KTO ar īpašu līdzekļu fondu, kā piemēram vīnogulājiem, vai arī labāk to iekļaut tiešo maksājumu sistēmā. Šis jautājums mums jau būs jāuzdod un um, jāatrod arī atbilde, kurā vietā, uh, kurā kontekstā par to vislabāk ir diskutēt un um, to iekļaut. Un šķiet, ka Tādējādi atbildēju uz Garsijas Pēres kundzes jautājumu. Un uh, atbildot uz Astrīdas Lolingas jautājumu, arī te es daļai jau atbildēju, bet uh, gribēju vēl piebilst, ka šī brīža sistēma, kas ir Luksemburgā un daļai arī Spānijā, saskaņā ar, ar reformu vairs nebūs iespējama. Būs jāizlemj kāda nākotnē būs eh, tiešo maksājumu sistēma vīnkopiem, vai tā tiks finansēta no citiem līdzekļiem, vai no nacionālās aploksnes, vai, vai tiešo maksājumu fonda, kas ir dalībvalsts rīcībām. Piekrītu līdz eh, tam, ko arī teica eh, Klāsas kundze un Hoislinga kungs. Uh, vairumā dalībvalstu ar nacionālajām dalībvalstīm, ar nacionālajām aploksnēm ir apmierinātība ar šo sistēmu un tām nav nekādas vēlmes vīnkopību iesaistīt tiešo maksājumu schēmā, ņemot vērā visas sākas. Un tāpēc es atklāju šo diskusiju, vai mēs tiešām vispār vēlamies vīnkopību iekļaut tiešo maksājumu schēmām. Un runājot par stādīšanas tiesībām, un konsultējoties ar mūsu referentu par ko KTO, es eh, neko šajā ziņojumā neteicu par stādīšanas tiesībām, izņemot to vienu teikumu, kur pieminēja kolēģi, bet eh, tas nav teikts eh, normatīvajā, tekst normatīvajā daļā, bet tikai paskaidrojumā, kur ir teikts, ka kāds mm, ir atbalstījis stādīšanas tiesību atcelšanu, ka parlaments atbalsta stādīšanas tiesību atcelšanu. Un e, šis jautājums tiks skatīts KTO ziņojumā. Un e, tad jau redzēs, vai parlamentā atradīsies e, vairums, lai atbalstītu stādīšanas tiesību atcelšanu. Un uh, klases kundzes jautājums par iepriekšēju lēmumu pieņemšanu. Tas ir prioritārs jautājums, jo tie līdzekļi, kas bija piemēram Luksemburgai, bija ierobežoti uz pieciem gadiem. Un tagad šis piecu gadu termiņš uh, pašlaik drīz beigsies un 2013. un 2014. gadam ir jāatrod pārējais risinājums, tas ir tehnisks jautājums, kā jau to tikko sacīja komisija. Daļai tas ir pārējais regulējums, lai 2014. gadā š, tas nepaliktu karājoties gaisām. Un noslēgumā gribēju vēl uzsvērt, ka man ir eh, sakojoša sajūta. Ja dalību valstīm tiek dota izvēles iespēja, daļa no nacionālās aploksnes pārcelt eh, uz tiešiem maksājumiem un vienlaicīgi tās eh, tiek piespiestas vienkopiem izmaksāt atbalsta maksājumus, tad pārējie lauksaimnieki arī tiks ietekmēti. Varbūt ne īstermiņā, bet pēc eh, zināma laika daudzās eh, dalību valstīs nacionālā aploksne pazudīs pavisam, un tā tiks izmantota tiešo maksājumu sistēmas finansēšanai. Domāju, ka mums ir eh, jānodarbojas ar jautājumu, vai tas ir liederīgi. Uh, arī ņemot vērā pirmo šīs dienas darba kārtības punktu. Es domāju, ka nacionālā aploksne ar uh, saviem pasākumiem tādiem kā nodarbinātība trešajās valstīs un tam līdzīgi ir ļoti konkurētspējīgs Eiropas uh, lauksaimniecības sektors un mums ir jādomā, kā saglabāt šo konkurētspēju. To nebūs iespējams izdarīt, ja Nu, vīnkopiem tiks eh, maksāti tiešie maksājumi 250 līdz 300 eiro par hektāru, un eh, nacionāla aploksne tiks samazināta vai vispār nebūs pieejama. Tāpēc es domāju, ka vīnkopība, te man jāatkārtojas, ir viens no konkurētspējīgākajiem un aktīvākajiem sektoriem dažās ES dalību valstīs, un eh, faktiski mēs šai nozarei izdarām lāča pakalpojumu, kas nekādi neveicina konkurētspēju. Paldies! Grazie, Herberta, Kisto. Paldies, Herbert! Jūs ļoti labi atbildējat uz Lūlings kungas jautājumiem, bet tomēr došu viņai vēl vārdu. Nu, pavisam viss jautājums. Jā. Ja es pareizi sapratu. Ja nacionālais piešķīrums tiek integrēts vienotā maksājuma schēmā, tad to ietekmēs arī šis termins, ko lietu saka flattening, tātad izlīdzinājums, acīm redzot. Un tas nozīmē, ka budžets pirmajā pīlārā pieaugs. Vismaz par to daļu, kas attiecinām uz vīnaudzētājiem. Tas nozīmē, ka jāmeklē kaut kāds vairāk līdzsvars, ir jāpārskaita vairāk līdzekļu dalību valstīm. Tām, kas šobrīd saņem mazāk tiešajos maksājumos. Un tas nozīmē, ka vīnaudzētājs audzēs būtisku daļu no kopējā piešķīruma. Vai tas tā ir? Nein, das ist nicht Fantasie, das ist Realität. Tā nav nekāda fantāzija, saka Lulings kundze atbildot uz blakus sēdētājs komentāru. Es domāju, ka ar skaitļiem mēs jau saprastam labāk. Um, man, protams, te ir simtiem dažādu skaitļu arī no manas dalībās no Itālijas. Itālijā ir aptuveni tam paredzēta 220 miljonu eiro gadām. Un tas ir skaidrs, un tas tiek izmantots uh, nacionālās aplauksnes pasākumiem, uh, kas tiek piemēroti vīntirgu, un, ja dalībvalsts vēlas, tā var šos līdzekļus eh, tāpat izmantot arī nākotnē. Tomēr vienlaikus eh, KLP reformas gaitā mēs lēmjam, ka vīnkopība ir atbalstiesīgas, eh, platī, ir atbalstiesīgas platības. Itālijā vidējie maksājumi, teiksim, pirmajā pilārā ir aptuveni 300 hektāri eiro, 600 tūkstoši hektāru vīnkopībai, tātad tie ir 180 miljoni eiro. Un no um, vīnkopju uh, redzes punkta es uh, to saprotu. Arī es viņu vietā vēlētos uh, saglabāt 200 miljonus, kas ir pieejami tagad, un 180 miljonus nākotnē. Tas, principā, ir iespējams. Uh, Uh, šī regula to neizslēdz. Tomēr šiem 180 miljoniem no kaut kurienes ir jānāk, jo naudas jau vairāk nekļūst, tie tiek ņemt no citām lauksaimniecības nozarēm. Un tāpēc šī regula saka, dārgā dalībvalsts, ja tu vēlies uh, daļu no nacionālās aploksnes vai visu aploksni var izmantot, lai, lai šo naudu novirzītu tiešiem maksājumiem pirmajā pīlārā. Tā tad var pieņemt lēmumu no nacionālās aploksnes ņemt 180 miljonus eiro un pārskaitīt tos tiešo maksājumu schēmu, un Vindar to, protams, nevēlēsies, bet pārējie lauksaimnieki to vēlēsies. Uh, jo pretējā gadījumā 180 miljonu pietrūkst pārējām lauksaimniecības nozarēm, un līdz ar to maksājumi pirmajā pīlārā kopsumā ir mazāki. Ja mēs tā darīsim, tad radīsies uh, spiediens uz uh, vīnkopības nozari, lai nacionālo iz aploksni izmaksātu tiešo maksājumu finansēšanai. Tas uh, varētu būt uh, nacionālo aploksņu gals, vismaz daļēji, un es uh, no lauksaimniecības viedokļa to neuzskatu par lietderīgu, tāpēc uh, man rodas jautājums, kāpēc vīnkopība obligāti ir jāiesaista pirmajā pīlārā kā atbalstiesīgas platības, jo pašlaik spēkā esošā kārtība, manuprāt, nozarē ir liederīgāka un labāka. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu šķiet, ka nu šis jautājums gan ir noskaidrots, bet atgādināšu, ka 1. jūnijā līdz 12. ir jāiesniedz um, grozījumi. Tātad, ja jums vēl ir kādi grozījumi, tad lūk jums termiņš. Piektdien, 2012. Un tad pāriem pie šīs dienas darba kārtības pēdējā punkta. Tas ir piek, numur 5 veicināšanas informācijas pasākumu attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem, stratēģija ir augsta Eiropas vienota vērtība, Eiropas garšu popularizēšanai. Tas ir komisijas paziņojums par Eiropas pievienoto vērtību. Žozē Bovē ir sagatavo šo ziņu, un tāpēc lūkšu viņu attiecīgi arī izteikties lūdzījums vārds. Donc, euh... Jā, Tātad veicināšanas pasākumi un informācijas pasākumi lauksaimniecības ražošanai un kādu stratēģiju izvēlēties, lai pastiprinātu pievienoto vērtību. Šis ziņ... un konteksts šim ziņojumam ir šāds. Atcerēsimies, ka bija zaļā grāmata, ko komisija publicēja pagājušā gada jūlijā. Tāpat laikā bija arī paziņojums no komisijas par stratēģiju kas tika izstrādāta un lika priekšā 2012. gada martā tieši par lūkšo Eiropas pievienoto vērtību, Eiropas garšu popularizēšanai. Tas ir konteksts. Un visam šim darbam, protams, beigās jānonāk pie likumdošanas priekšlikuma 2012. gada rudenī. Un tāpēc šodien var jums pastāstīt, kāda ir pašreizējā situācija, kāpēc šīs debats vispār norisinās un no kurienes tās nāk. Tas ir pirmais. Atcerēsimies, e, nu, protams, ka 80. gados tika izstrādāta pirmā politika ražojumu veicināšanai, popularizēšanai, lai, nu, pa, lauksimniecības ražojumu pārpalikumu kaut kādā veidā notirgotu, eksportētu. Un, protams, ka tur bija vēlējāmies likt e, uzsvaru uz kvalitāti, un tā bija pirmā politika toreiz, kas tika arī izstrādāta. Tātad šis izcilības jautājums, kvalitātes jautājums. Pēc tam, kopš 2000. gada šī politika attīstījās tālāk, jo situācija, protams, arī bija mainījusies. Mēs nonācām citā realitātē, kas arī bija gan satraucoša, respektīvi bija dažādi fitosanitāri skandāli, pārtikas droši, eh, nekaitīguma trūkums, atcerēsimies visi šie dioksīni un tā tālāk. Un tad bija šis jautājums ar gurķiem un, un vīrusiem un nezinu ko, viss šīs problēmas, kas par to bija saistītas. Tā tad atkal problēmas, kas saistīts ar kvalitāti un produkcijas veicināšanu, atkal no jauna uzticēšanās radīšanu patērētājos, tā lai viņi atkal paturētu, patērētu šos produktus, kas tikuši pakļaut kaut kāda veida fitosanitāriem skandāliem. Nu, lūk, tā bija politika tajā kontekstā šodien kad lasām priekšlikumu, ko likus priekšā komisija, redzam, ka atkal esam nonākuši tādā jaunā situācijā, jauna loģika, un mērķis tagad ir izveidot stratēģiju, lai palielinātu Eiropas pievienoto vērtību garšu popularizēšanai. Tātad sniedzam papildus informāciju šī, šajā visā kontekstā. Šeit ir četras konkrētas tēmas, ko ierosina komisija pievienotā vērtība vai tāda rodas Eiropā, jāuzlabo, protams, arī e, veicināšanas pasākumu kvalitāte, jāvēr, jāveido šī programma daudz vienkāršāk un visbeidzot jāveicina strat, sinerģijas starp dažādiem veicināšanas e, instrumentiem, kas jau pastāv. Lūk, tādas ir šīs tēmas, ko liek priekšā komisija. Nu, budžets, neskatoties uz visu, tomēr ir salīdzinoši mazs apmēram 55 miljonu eiro visiem šiem mērķiem. Uh, Šobrīd ir līdz ar to, protams, vajadzīgs arī līdzfinansējums, situācija ļoti sarežģīta un budžets tiešām ir samazināts. 90% no šī budžeta parasti ir tērēts pasākumiem iekš, Eiropas iekšienē, un e, mērķis attiecīgi, protams, ir veicināt e, arī eksportu uz trešām valstīm. Un nu, tad kādā situācija ir šobrīd un kurā virzienā mums vajadzētu iet, lai, nu, ko vēlos tātad iekļaut savā ziņojumā? Mēs, eh, par ziņojumu runājot, domājam, ka komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā, bet, protams, ka ir varbūt nepieciešams iet vēl mazliet tālāk. Piemēram, īpaši attiecībā uz kvalitātes definīcijām un daudzveidību attiecībā uz ražojumiem Eiropā, jo, protams, komisijas priekšlikumā tiek runāts par Eiropas garšām. Nu, problēma ir tāda, ka nezinām īsti, ko tas nozīmē. Mēs domājam, ka vajadzētu tādā gadījumā atzīt šo koncepciju, iz, šo pārtikas produkcijas daudzveidību, tās bagātīgumu, un tad to sasaistīt lūk ar Eiropas garšiem, tad tā definīcija būtu tāda spēcīgāka. Un tad mēs zinām, ko mēs domājam tajā brīdī, kad sakām Eiropas garšas, jo garšas, acīm redzot, šeit ir jālieto vārds daudzskaitlī, nevis vienskaitlī. Jau esam nonākuši pie zināmiem konkrētiem elementiem attiecībā uz kvalitātes kritērijiem, kas varētu kalpot kā bāze, kā pamats Nu, te esam sazinājušies ar ražotājiem, te mēs runājam gan par izcelsmes e, atsaucēm, um, dažādu veidu kontekstiem, visādām kvalitātes zīvēm, kas tiek Eiropā jau izmantots, viss šīs zaļās karotītes un tā tālāk, īpašās e, reģionālās gašas, kas var kalpot kā pamats, kā atspērienakmens. Tāpat laikā šī definīcija, protams, jāizmanto kā sākums, un te redzam, ka te ļoti lielā mērā runājam tieši par vietējiem, reģionāliem aspektiem, kas savā veidā definē garšas un savus produktu daudzveidīgumu. Tie saistīti jau ar konkrētām markām, ar zīmoliem, kas ir viņu standarti, un tām ir atkal konkrētas definīcijas, kas, protams, tad attiecīgi būs arī jā, jāietver kopējā vienošanās tekstā. Nu, tālāk, e, papildus šai garšas definīcijai praksē, vēl redzam, ka tā kā komitija ir noteikusi mērķi uzlabot uh, visu šo ražojumu kvalitāti, tad, protams, mums ir jāspē, jārunā arī par kaut kādā veida cenām, kas nodrošina zinām vienasīgumu lauksaimniekiem. Nu, protams, ka mums ir jāiet vēl tālāk par to. Un tāpēc šajā ziņojumā gribu aizstāvēt ideju, ka papildus jau šiem pirmajiem elementiem vajadzētu vēl izveidot arī tādu ražošanas sistēmu, kas būtu ilgtspējīga, kas atbilstu visām mūsu prasībām, pra, lauksaimnieku prasībām, kā piemēram nepieciešamība biodaudzvedības saglabāšanai, cīņa pret klimata pārmaiņām. Tas nozīmē, ka jāiestrādā jauni elementi, uh, Eh, ar kuriem šobrīd sastopas lauksaimnieki, jo viņi sastopas ar šiem jauniem izaicinājumiem. Un šajā kontekstā tad mēs pavisam nopietni varam veicināt tādas lauksaimniecības prakses, kas atbilst šiem izaicinājumiem un kas ņem vērā visas šīs jaunās prasības un noteikumus eh, un darbojas saskaņā ar visām tām programmām, ko jau komisija ir aizsākusi eh, tātad šo izaicinājumu risināšanai. Tajā pašā laikā es domāju, un e, to es arī šeit iestrādāšu. Nedomāju, ka pastāv tāds ražošanas modelis, kas atbilst visai Eiropai. Es nezinu, ko tad tas nozīmē, tāds Eiropas ražošanas modelis, tās pilnīgs nonsens. Nē, lauksaimniecība ir ļoti dažāda, un tāpēc mēs nevaram šeit visu to iejaukt vienā katlā un cerēt, ka no tā iznāks laukā kaut kāds viens vienots modelis. Nē. Jo šobrīd gal galā tas modelis ir tāds, kā viņš ir tajā vietā, kur viņš ir pietuvināts patērētājiem. Un līdz ar to tā koncepcija ir ļoti dažāda, atšķirīga. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs runājam par sistēmas vienkāršošanu, par sinerģijas veidošanu starp programmām, tas viss ir ļoti labi, bet vienlaicīgi nepieciešams ļoti uzmanīgi raudzīties uz šīm papildus niansēm. Eiropas komisija savā paziņojuma ceturtajā punktā saka kaut ko tādu, ko uzskat par ļoti nozīmīgu. Un turklāt tā nāk klajā arī ar pierādījumiem, eh, nu, apliecinot, kā šie punkti visi savā starpā saslēdzas, respektīvi ka ir nepieciešams veicināt vietējos tirgus, pēc iespējas samazināt ražojumu ķēdi, uzlabojot līdz ar to kvalitāti, aizsargājot patērētāju veselību, nodrošināt sistēmas il ilgtspējību, nodrošināt arī dzīvnieku labturību. Nu, lūk, un šis ir tas elements, kas ir ārkārtīgi svarīgs un kas dod šo pievienoto papildus vērtību, kas sasaista visus kopā un kas dod saskaņotību visiem šiem kopējiem ražošanas moduļiem Eiropā. Nu, tā tad Mums ir nepieciešams izveidot šīs saiknes, pirmām kārtām starp veicināšanu, ražošanas veicināšanas pasākumiem vietējā mērogā, un otrām kārtām šīm ražošanas modeļiem, kas spētu reaģēt uz jaunajām prasībām, eh, kas tiek izteiktas lauksaimniekiem. Tātad jā, nodrošina šeit saikne. Tāda, lūk, ir šī specifika, tādi ir šie punkti, ko izmantošu tālākajam darbam. Man liekas, protams, pilnīgi loģiski, ka šai programmai būtu jāsaistīt ar visiem šiem elementiem. Tikai tādā veidā nodrošināsim saskaņotību. Tā, kas attiecas uz vēršanos un orientāciju uz trešām valstīm, nu tad šeit tādā gadījumā ir jāsniedz ļoti vienkārši informācija tā, lai varētu saprast, kā šie produkti varētu arī viņiem palīdzēt kaut kādā veidā tikt galā ar jauniem izaicinājumiem. Nu, lūk. Un es domāju, ka šis instruments, šī stratēģija un pasākumi varētu kļūt par tādu Eiropas instrumentu, kas ļautu uzlabot kopēju ražošanas modeli, ļautu uzlabot arī kvalitāti ražojumiem un, kā jau teicu, norošināt šo saikni starp lauksemniekiem un patērētājiem, jo šobrīd vēlamies spēcināt šo saikni jo vēlamies, lai lauksaimnieki arī sajūt šo saikni, lai, viņi sajūt, lai viņiem ir garantijas eh, un savukārt patērētāji līdz ar to saņems mazākas cenas. Par tā ir zināmā mērā dinamika, kas ir ļoti labi orientēta. Un tieši šajā kontekstā tad mēs arī vēl, nu tikai papildus vēlamies iestrādāt kaut kādu veidu uzlabojumus komisijas priekšlikumā, tā lai, nu, cilvēki vienkārši zina, par ko ir runa, kad runājam par, par Eiropas gašām un tā tālāk. Paldies! Bene, grazie, Jose. Iniziamo il dibattito. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, tagad sāksim diskusijas. Garsīs kundze un tādā Juzo kundze. Liels paldies! Es patiešām priecājos par Bavē kunga darbu, un šis ir ārkārtīgi tāds nozīmīgs priekšlikums. Tagad vēl jau vairāk kā iepriekš jo mums ir jādomā gan par patērētājiem, gan par ražošanu, un ļoti bieži cilvēki nemaz nezina, kāda ir tā Eiropas papildus vērtība, un mums ir jānorāda, jāskaidro, kas tad ir tās geogrāfiskās norādes, piemēram, siera gadījumā un tā tālāk. Izskatās, ka cilvēki varbūt īsti nesaprot, kāpēc šīs norādes ir tik svarīgas, un tas mums būtu jāskaidro. Mums būtu jāatzīst, ka Eiropas eh, produktiem ir tā pievienotā vērtība, un tāpēc šo ziņojumu atbalstu. attiecībā uz eh, kvalitātes standartiem, eh, kur eh, komisijai ir citādas prasības, citādi viedokļi. Piemēram, ja piemina pagājušā gada e-kolī skandālu, tas patiešām bija skandāls, jo cilvēki bija nobujušies, viņi bija panikā. Tas viss pasākums vienkārši bija skandalos un pamata tam nav. Uh, Kāpēc tad mums tagad eh, būtu jāuzticās komisijai, kas to lūdz? Vajadzēja ātri rīkoties, nevis uh, gadu vai divus vēlāk vai mēnesi vēlāk kaut ko tur mēģināt risināt. Jo tik daudz jau ir paspējis notikt, kā komisija var garantēt, ka viņi nodrošinās, ka šādām krīzēm ir atlikta nauda. Uh, un ka tas tiek risināts reālā laika režīmā. Un kā cilvēki varēs izmantot šo naudu, arī tas ir jāzina. Nu, var jau teikt, ka nebūs uh, vairāk birokrātijas, tā mazināsies un tā tālāk, bet, piemēram, kā LP gadījumā izstāsta, ka viss tikai sarežģās. Kāda tad šeit ir tā komisijas pamatdoma, kā tad vienkāršot visu sistēmu un padarīt to ātrāk izējām, varbūt arī Baveikungs, ko šeit var līdzēt. Nu, vismaz to, ko es sapratu no komisijas priekšlikuma, es sapratu, ka e, tiks e, paplašināta produktu noieta veicināšanas kapacitāte, bet no kurienes radīsies nauda, vai ir kaut kādi maģiski līdzekļi kaut kur ieslēpti vai kā. Un pēdējais tāda svarīga detaļa. Piemēram, tik svarīgs sektors kā vīna ražošanas sektors. Un vīns daudzās valstīs tiek uzskatīts par pārtiku, tad pret šo sektoru varētu būt diskriminējošāka attieksme nekā pret citiem, jo tur produkcijas noietu nevar veicināt ar Eiropas līdzekļiem. Vēl veikungs. Abās dalību valstīs, kur vīnu uzskata par pārtiku, ļaujiet mums palielināt vīna noiet veicināšanas kapacitāti. Nu, vismaz šajās valstīs, lai mums būtu zinām vienlīdzība Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Ejūzo kundze, lūdzu. Diemžēl tulkiem skaņas nav. Gracias, presidente. That's good. That's good. That's good. Bueno, no, le decía que la shadow rapporteur eh, todavía no ha... Liels paldies. Uh, Es gribēju teikt, ka ēnu referente varbūt nav runājusi, varbūt tad viņai pirmai dosim vārdu, un es tad arī atradīšu, no kuras vietas var runāt, un, un tad, tad es. Agradeço muito a, a deferência e peço desculpa. Paldies, ka man tāda privilēģija tika dota. Nu, žēl, ka ar mikrofonu bija problēma. Mūsu dzīve tad ir daudz sarežģītāka kļuvusi. Ir Es gribēju pateikties referentam. Pirmkārt, viņš runāja par vēsturi, par kontekstu, un man tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viņš runāja par vēsturisko kontekstu, bet tagad mums būtu jārunā arī par pašreizējo kontekstu, par to, kur mēs virzamies. Šeit es nerunāju par konkrētiem jautājumiem, bet par to vispārējo vīziju. Šeit mēs runājam par tādu produktu noietu veicināšanu, lauksaimniecības produktu noietu veicināšanu, un par to, un tam mēs visi piekrītam. Un kā Bavēkungs teica, mums ir jāskatās, vai šāda pieeja būs tā īsti pareizā šajā gadījumā. Zemnieki jau gadiem jautā, un atbildes neseņem. Vai Eiropas Savienībai patiešām ir vajadzīgi šādas, patiešām vajadzīgas šādas stingras vides veselības darbinieku tiesību, dzīvnieku labturību prasības, kas beigu beigās nozīmē, ka mūsu produktiem ir augstākas ražošanas izmaksas. Vai tas ir tā vērts? ja ar šo ziņojumu mēs parādīsim, ka tādējādi var radīt papildus pievienoto vērtību. Šeit es runāju par produktiem, ko mūsu zemnieki ražo vietējam tirgum un arī starptautiskajam tirgum, nu tad jā. Tad mēs šeit gūsim to atbildi, bet ja mēs to nevarēsim parādīt, Tad mums vienkārši varbūt būs eh, jādara tā, kā visi citi dara - cīnīties ar konkurenci, samazinot cenas. Šeit tātad mums ir lieliska iespēja attaisnot mūsu zemnieku ražojumus un parādīt, kāpēc ir svarīgi šīs prasības izpildīt tā lai zemnieki redz, ka viņu ieguldītās pūles atmaksājas un ka viņu ieguldītais darbs prasību izpildē atmaksājas. Vēl es gribēju pieskarties dažiem citiem jautājumiem. Es piekrītu šeit tam, ko teica referents un par ko jau runā Estere. Tad šeit ir runa par jautājumiem, kas jāiekļauj ziņojumā, lai parādītu mūsu vienoto pozīciju. Es vēl gribēju pieminēt dažus citus papildus aspektus. Pirmkārt, mums būtu jāsaprot, ka, ja jau ilgu laiku mēs cīnāmies par mūsu produktu kvalitāti, nu, šeit mēs pakāpeniski gūstam rezultātu, mums tomēr ir jānodrošina laba pozīcija tirgū, jo abas lietas ir saistītas. mums ir jāiekaro jaunie tirgi. Mēs visi zinām, ka Eiropā ir krīze, un visi saprotam, ka, ja gribam, lai tirgus ir plašāks, mums ir jāatver sevi arī citiem tirgiem, un viens no tiem mūs e, padara skaudīgus e, par viņu sasniegto attīstības ātrumu. Mums tā tad jādara viss, lai mēs varētu tur nokļūt, tā lai mūsu uzņēmumi varētu iekļūt šajos jaunajos tirgos. Un viens no pasākumiem varētu būt vienkāršošana. Daudzi par to runā. Nu, kā to var izdarīt? Piemēram, budžets. Jā, uz papīra jau izskatās labi, bet kas praksē mainās? Ja naudas nav, Ja budžeta nav, kā tad mēs visus tos brīnišķīgos pasākumus ieviesīsim? Tātad budžets ir jāpalielina, lai sasniegtu to, kas ir rakstīts uz papīra, jo pretējā gadījumā neko jau nespēsim izdarīt. Vēl kāda svarīga lieta, vismaz man, mūsu ražotāji. Tie, kas pieteiksies uz šo programmu, Viņi gribēs vienkāršotu pieeju programmai, viņi gribēs skaidrus kritērijus, un viņi gribēs redzēt caurskatāmību un uh, vienkāršāku konkurenci. Tad viņi varēs mēģināt uzsākt tirzniecību ar saviem produktiem ārzemēs un saņemt par to lielāku atdevi. Un tas ir svarīgi. Mums ir nepieciešami dati, varbūt komisija var to sagatavot par eksportu, par eh, kontaktiem citās valstīs, varbūt kādas vadlīnijas, varbūt rokas grāmatu var sagatavot ar informāciju, ar norādījumiem, kooperatīviem ražotājiem, kas ļautu viņiem cīnīties ar birokrātiju. Tā, lai mūsu zemnieki varētu tirgot savus produktus citos tirgos, ļaujot nodrošināt labākus ienākumus. Tagad runājot par augstākiem iepriekšmaksājumiem. Šie ir finansiāli ietilpīgi projekti, un nevienmēr tie 30% ir pietiekoši, lai projektu vispār uzsāktu runājot par vidiem, vi, vidējiem un maziem uzņēmumiem. Lai viņiem būtu stimuls sadarboties, ir jānodrošina kritiskā masa. Un tam būtu jāpievērš, lai šie uzņēmumi varētu strādāt starptautiskā līmenī. Vēl būtu jārunā arī par pilotu projektiem trešajās valstīs, lai iekļūtu šajos tirgos. Un papildus šiem pasākumiem es arī varētu citus nosaukt bet es negribu aizņemt pārāk daudz jūsu laika. Tad mums ir nepieciešams jauns domu gājiens. Mums nevajag tikai vienoties par kaut kādām idejām un ideāliem. Mums ir jāvirzās tālāk un jāizstrādā efektīvi darba plāni, lai nodrošinātu, ka mūsu produktiem patiešām ir ir pievienotā vērtība, it īpaši runājot par mūsu stingrajām prasībām, kas varētu beigu beigās nodrošināt papildus ieņēmumus mūsu zemniekiem. Ja to neizdarīsim, tad nebūsim izpildījuši savu pienākumu pret zemniekiem. Paldies! Ajuzo kundze. Liels paldies! Paldies Jānu referentē un arī referentam. Es pilnībā piekrītu pat Rauku un steiktajam. Es nedomāju, ka tas nosaukums ir šeit svarīgs. Svarīgs ir, svarīgi ir tas, lai mēs efektīvi strādātu un lai mēs varētu izdarīt to labāko mūsu produktiem gan Eiropā, gan ārpus tās. Tā Pat Raukundze teica, mums ir uh, daudzas lietas, ar ko jārēķinās, daudzas prasības, piemēram, klimata izmaiņas un tā tālāk un tā tālāk. Bet mums ir visdrošākie lauksaimniecības produkti visā pasaulē, un tas nozīmē, ka tos ir visdārgāk saražot, un tas ir jāskaidro. Mums ir jāskaidro tas pasaulē un arī Eiropas patērētājiem, piemēram, olas. Tagad ir jābūt lielākiem būriem, piemēram, 750 kvadrātcentimetri, un tieši tāpēc olas ir dārgākas, un tad cilvēki uzņēmumi importē olas no Brazīlijas un ASV, kur būri ir daudz mazāki. Ja mēs cilvēkiem nepastāstīsim, ka mums ir šādas prasības, mēs tikai zaudēsim. Kā tad viņi zina, no kurienes tās olas nāk un kāpēc viņas vairāk maksā? Un jāsaka, jā, viņas ir nedaudz dārgākas, tāpēc, kā ir tādas un tādas prasības, un vistām daudz patīkamāk šādi dzīves apstākļi varēja būt. EFSA ziņojums no 4. aprīļa analizē vairākus šādus produktus un secina, ka visi produkti no trešajām valstīm satur daudz vairāk pesticīdu nekā mūsu saražotie produkti. Eh, mūsu zemnieki tīpaši dienvidu reģionos audzēja daudzus augus, kurus nevar turpināt audzēt, un tāpēc mēs tos ievedam. Nu, tas viss būtu jāskaidro patērētājiem, lai cilvēki zinātu, uh, ka tad, kad viņi maksā, un varbūt maksā nedaudz vairāk, lai viņi saprastu, par ko ir tas papildus maksājums. Nu, komisijas paziņojums ar to viss ir kārtībā, daudz jau tur nekā nav gan. Nu, svarīgi arī ir tas, ka mums arī Eiropas ietvaros ir produktu reklāmas kampaņas un tiek skaidrots, kāpēc mūsu produkti ir labāki, varbūt arī nedaudz dārgāki. Mums ir jāiesaist arī privātais sektors. Mums ir jānodrošina vienkārši un caurskatāmi noteikumi, pēc iespējas vienkāršāk un caurskatāmāki, un arī jāatceras, ka mūsu lauksaimniecības uh, ražošanas izmaksas ir daudz lielākas nekā citur, un mums tas ir jāskaidro, un šeit es vispār nerunāju par zivsaimniecības produktiem jo ir zinām produkti, kas tiek ievest, un tu vispār nevar kontrolēt. Nu, mazākais, ko mēs varam darīt, Mums ir jāskaidro šī cenu atšķirība un iemesli šai atšķirībai. Es te par detaļām nerunāšu arī. Uh, vīns ir ļoti svarīgs, vīns ir pārtika. Un šeit mums jādod, jādomā arī par iespēju radīt daudz, daudz jaunu darba vietu. Liels paldies! Tagad Elvad kungs un tad Darfan kungs. Paldies, priekšsētāji! Lauksaimniecība ir ārkārtīgi svarīga visās valstīs, un tāpēc es atbalstu komisijas paziņojumu par eksporta palielināšanu un konkurētspējas palielināšanu attiecībās mūsu lauksaimniecības tirgu. Lauksaimniecība ir lielākais ražotājs, 4,7 eh, miljonu darba vietu. Mūsu valstī šis ir viens no svarīgākajiem sektoriem, un tur ir ļoti daudz nodarbināto, un tur ir liels izaugsmes procents, un tāpēc mums ir eh, kap ietveros šie te veicināšanas pasākumi jāveic. Lai arī turpmāk situācija būtu tikpat laba, mums ir jārisina problēmas, kuras mēs visu laiku pieminam, un komisija jau arī to ir atzinusi, šeit ir runa par lielu birokrātiju. Komisija ir piedāvājusi uh, to, ka daudzas un dažādās programmas jāvienkāršo un jāpadara tās elastīgākas tā, lai sistēma būtu vienkāršāka ražotājiem. Un vēl būtu īpaši jādomā par daudzām valstīm strādājot kopā par daudziem produktiem, kas ir ietverti vienā programmā, un šeit es varbūt vairāk gribētu par komisijas plāniem dzirdēt. Nu, ir skaidrs, ka ir iespējas Eh, veicināt Eiropas produktu noietu. Šeit ir jārunā par augstiem standartiem, par ilgspēju. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums ģimenes uzņēmumiem un eh, reģionāliem uzņēmumiem, un tam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Patērētējiem ir jāstāsta, ka šādi produkti ir tāpēc, ka Eiropā ir augsti standarti Un, manuprāt, šis te lozungs būtu ārkārtīgi noderīgs. Mums ir jādomā arī par jaunu tirgu iekarošanu un izaugsmes iespējām. Tomēr man ir bāžas, ka paziņojums e, saistībā ar, nacion, ar eh, reģionālo līmeni un piegādes ķēdēm uh, netiks iekļauts nākotnes maksājumu schēmās, un manuprāt, tas nav pareizi runāt šeit par kaut kādu mm, veicināšanu. Jā, varbūt kohēzijas politika būtu daudz noderīgāka. Mums vairāk būtu jākoncentrējas uz trešajiem tirgiem. Un ir skaidrs, ka mūsu politikas varbūt arī nederēs e, trešo valstu patērētājiem. Ir skaidrs, ka šie tirgi aug, uh, un ir iespējas. Mums šeit varbūt nevajadzētu lauka attīstības programmā iesaistīt eh, veicināšanas pasākums vietējā mērogā, jo patērētāji jau tāpat tradicionālus produktus lieto. Mums ir jāatbalsta mazo zemnieku skaita palielināšana un arī mikro uzņēmumu uh, skaita palielināšanu un arī MVU skaita palielināšanu, kas ražo šos ārkārtīgi augstas kvalitātes produktus. Eh, šie pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi ilgspējas nodrošināšanai, un tas ļautu stiprināt šo uzņēmumu pozīciju tirgu un arī ļautu darboties ārzemēs. Ja šī iniciatīva tiek ieviesta, tas būtiski labvēlīgi ietekmēs darbu eksporta tirgos, tomēr es nezinu, kā tas uh, saistīsies ar jauniem iepirkuma nosacījumiem. Šiem uzņēmumiem jāsniedz atbalsts tā, lai tām būtu pieeja dažādiem tirgiem. Es tikos ar pārstāvi no uh, uzņēmumu organizācijām, uh, Un viņš gribēja zināt, kā tad šis e, pasākums varētu būt efektīvs, bet, nu, kopumā es e, skatos ar prieku nākotnē un liels paldies par jūsu sadarbību un izdarīto darbu. Tagad Dorfmana kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es pavisam īsi. Man ir divi jautājumi referentam. Referents teica, ka mums ir 55 miljoni eiro Nu, kaut kas tāds bija. Tā ir viena tūkstošā daļa no KLP budžeta. Nu, tad mums būtu jājautā, vai mūsu produktu noiet nu, veicināšana visā pasaulē tikai viena tūkstošdaļa no KLP budžeta, vai tas būtu pietiekoši, vai tas būtu godīgi, vai mēs tā konkurētspēju nodrošināsim, par ko tad mēs te runājam. Uh, Vai divas stundas dienā pietiek? Otrs jautājums. Kāpēc mēs vispār par šo te runājam? Es domāju, ka mums ir jāveicina tādu produktu noiets, kas jau ir tirgu. Nosacījumi ir ārkārtīgi stingri, ir ļoti grūti reklamēt vai veicināt noietu jau esošos produktus, jau esošos zīmolus piemēram, Eiropas uh, makaronus, Eiropas vīnu, Eiropas ābolus. Nu, mums ir šampānietis, mums ir kjantī, bet mums nav kaut kāds Eiropas mistisks vīns tirgu. Kāpēc mums te tā vispārēji jārunā par kaut kādām vispārējām kampaņām? Uh, jo uzņēmumi nemaz īpaši neiesaistīsies pat 20% apmērā, ja ir runa par kaut kādiem neskaidriem vispārējiem jēdzieniem. Mēs varbūt kaut kādus panākumus gūsim, ja koncentrēsimies uz eh, izcelsmes norādēm, jo tās ir redzamas, tās jau ir tirgū, tur ir Eiropas dimensija, Bet ja mēs runājam par kaut kādiem citiem uh, jēdzieniem, tad tas būtu daudz grūtāk. Nu, tas bija tās divas lietas, ko es gribēju pieminēt, pie tā būtu jāstrādā. Nu, uz to mums būtu jākoncentrējas. Tagad Liešu Kapelšu Santas lūdzu. Paldies, es pavisam īsi. Man Eh, tikai gribējās informēt referentu un kolēģus, kā būs finansiālas grūtības ar šo pasākumu finansēšanu. Un tāpēc varbūt vajadzētu iekļaut to lauku regulā. Nu, nākotnē kolēģi noteikti runās par to, vai šis bija pareizais lēmums vai nē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, došu vārdu Bačeko kungam no komisijas un tad Bovē kungs. Paldies priekšādātā, paldies arī referentam Žozē Bovē. Neatkārtošos šeit. Viņš ļoti labi izklāstīja situāciju, sniedz tās kopsavilkumu un pastāstīja, kas ir mūsu paziņojumā. Jā, viņš turklāt nāca klajā ar idejām, kas, man liekas, iet tajos pašā virzienā, kur mēs vēlamies iet. Un eh, katrā ziņā mērķis ir viens. Jā, vēlamies veicināt mūsu lauksaimniecības ražojumu praksi un produktus, īpaši lauksaimniecības produktus. Un, eh, jā, tā ir tāda joma, ko pieminē savukārt cita deputāte. Un tas tiešām ir tieši tas, ko arī mēs domājam. Jā, tā ir tāda veicināšanas programma, ko vēlamies izveidot. Ir gan tomēr, zinām, mērā jāpadomā, kā rēģēt uz to faktu, ka esam krīzes apstākļos nenoliedzami ir skaidrs, ka līdz ar to tirgi ir palēninājuši savu darbumu, ir samazinājies pieprasījums, samazinājies piedāvājums, un tad kā šādā brīdī rīkoties? Nav tas pat, nav tā pati situācija, kas iepriekšējos gados mēs nevar, mums ir diezgan steidzami jārīkojas un jāveic papildus veicināšanas pasākumi. Par līdzekļiem runājot, jā, tas arī vienmēr ir delikāts jautājums. No kurienes nāk šie līdzekļi? un kur tie savukārt ies, nu, teiksim, salīdzinām ar lauksaimniecības politiku, bet mēs domājam, ka mums tāpat laikā ir jāņem vērā visi tie izaicinājumi, ar ko sastopamies šādā veicināšanas programmas kontekstā, pievēršoties konkrētākiem jautājumiem. Es gribētu piemetināt, ka runājot par to, ka mums ir jāiekaro arī papildus tirgus daļas ārpus Eiropas Savienības, nu tas ir sākums, jā, tas ir mūsu veicināšanas pasākums sākums, bet mums, manuprāt, turklāt jādomā arī par to, kā vislabākajā veidā ir šeit integrēt arī zīmolus Tā tas jau ir noticis specifiskās veicināšanas kampaņās vīna produktiem, piemēram, vīniem, bet mums vajadzētu pārdomāt par šādu veidu aspektiem arī tādā vispārīgākā jomā. Varbūt, ka ir papildus kaut kādas priekšrocības, kas varētu mūsu ražojuma sistēmai rasties, ja izmantosim lūk šāds konkrēts zināmus zīmolus, nodrošinot tiem tādu konkrētāku atbalstu un ļaujot viņiem ieiet trešo valstu tirgos. Es domāju, ka šeit Dorfman kungam arī noteikti jau būs idejas. Un arī patrāva Nevešs kundze par to runāja. Nu, protams, tāpat ir jāstrādā pie šīm programmām, kas ietver daudzas valsts, tātad multivalstu programmas. Domājam, ka tas ir ļoti svarīgi, jo šobrīd Tikai 9% mūsu budžeta ir paredzēta tādām programmām, kas ietver vairākas valsts, un tad rodas jautājums. Kur tad ir šī Eiropas dimensija? Nē, ir jāveido šī Eiropas dimensija, tāpēc priekšrocības jādod sadarbībai Eiropas mērogā starp daudz vairākām valstīm, kas tātad attiecīgi kopā veicina kaut kādu progru, produktus, īsteno veicināšanas pasākumus nu, ietvarot tātad vairākus produktus un vairākas valstis. Priekšsādētāji. Nu, vēl pavisam neliela atsauca beigu beigās uz to, ka mēs, protams, ļoti labi saprotam, cik svarīgs ir īsts ražošanas un piegādes cikls. Bet eh, par finansējumu runājot, mēs šeit eh, par finansējumu tomēr domājam lauka attīstības eh, līdzekļus. jo budžeta resursi kas būtu realistiski pieejami un paredzami, ir tikai šajā jomā. Un domāju, tāpēc vajadzētu tieši no turienes ņemt šos veicināšanas programmai paredzētos līdzekļus. Man tas liktos pareizi. Tātad izmantojot lauka attīstības programmas. Un vēlreiz liels paldies par visu atbalstu, ko paudāt mūsu paziņojumam. Paldies. Tas paldies, saka priekšādētājs. Nu, un tad noslēgums secinājums Žozē Bavē lūdzu. Jā. Dzirdēju visu šīs pārdomas, uzklausītās, sapratu apmēram, kā tas viss kopā tālāk saskaņosies. Nu, kā jau teicu, es redzu, ka būs problēmas nedaudz ar budžeta apmēru, jo, ja šai budžetā jāietver gan veicināšanas pasākumi parastie, tā teikt, pēdiņās preču pasākumi, tāpat laikā jāmēģina rēģēt vēl arī uz krīzes radītajām problēmām, mēs sastapsimies ar, ar sast, ar, skrī, ar problēmām, jo ar šo budžetu tad nepietiks. Tad, ko mums darīt? Kā mēs varam runāt par saskaņot līdzsvarotu budžetu, vienlaicīgi veicināšanas pasākumiem, kas tātad domāt ilgtermiņā, e, un kā tāpat laikā mēs vēl aizpildām šos iztrūkums, ko radīs krīze. Nu, par to mums būs vajadzīgs vēl arī diskusijas ar komisiju, lai viņi pastāst mums, kā viņi ir paredzējuši tieši ar šādu budžetu tad visus šos uzdevumus izpildīt nu tad varbūt ir kaut kāda vajadzīga papildus eh, rezerve budžetā, kas ir tieši šādiem skandaloziem, krīzes apstākļiem, eh, kur tad to var izmantot. Nu, es nezinu, par to mēs tā tad vēl apspriedīsimies. Vēl viens punkts, par ko gribēju izteikties, jo tas man šķiet ārkārtīgi interesants, un tur mums jāsakās ir noteikti ļoti skaidri. Respektīvi, daudzi runāja par to, ka nepieciešams iziet uz trešo valstu tirgu Eiropas līmenī, respektīvi, lūk, nodrošināt konkurenci jaunajās tautsēmniecībās. Nu, domāju, šai kontekstā mums jābūt ļoti skaidriem. Mēs nevaram šeit eh, izveidot kaut kādu vienotu modeli. Jo, ja tas būs modelis ar augstu pievienoto vērtību, tad uh, nevaram aiz šāda veida cēliem mērķiem, lūk, aiz, aiz tā, ka vēlamies viņiem piedāvāt augstas kvalitātes produktus, vienkārši nodarboties ar jaunu tirgu iekarošanu. Un nedrīkst, nu, un, protams, ka nevaram konkurēt ar konkrēti identisku vietējo produkciju. Protams, ir vajadzīgi šie veicināšana pasākumi Eiropas produktiem arī trešās valstīs un geogrāfiskas izcelsmes uh, jautājumu un tā tālāk. jo eksporta tirgi, eh, nu, ir samazinājušies, izņemot vienīgi vīnu. Nu, ja mēs runājam, piemēram, par sieru un tā tālāk, tad zinām, ka šie eksporta tirgus sektori ir samazinājušies. Nu, lūk, tās pagaidām tādas prelimināras atbildes. Nu, varbūt arī komisija varbūt skaidrāk varēs eh, paskaidrot, piemēram, par lūko. Mēs visi labi zinām, ka sociāli un ekonomiski tirgotājiem, protams, ir labāk šis īsais cikls eh, savu produktu pārdošanai. Un, protams, vēlamies nodrošināt arī to, ka patērētāji pērk produktus vietējā tirgu uz vietas. Un mēs, protams, Nevaram veicināt pilnīgi visas vietējās pārdošanas sistēmas, bet varam veicināt tādu kā kultūras piegājienu, kas eh, daudzās valstīs šobrīd ļoti labi strukturēts. Tas bija šī vietējā tirgotājs, patērētājs saikne. Tas, piemēram, domāju par Lielbritāniju, kur ir ļoti daudz vietējo tirgu, kur ir ļoti svaigi produkti, kur zemnieki iebrauc no laukiem. Un jāsaka, šobrīd šādu tirgu darbība ir samazinājusies. Tas saistīts ar sociālo un ekonomisko dinamiku, un pie tādiem jautājumiem mums vajadzētu konkrēti arī piestrāvāt. Nu, lūk, tādas pāris piezīmes, bet vēl mēs vēl domā, es vēl domāšu par to, kā visu jūs teikto iestrādāt vienā kopējā ziņojumā. Lūsalā. Paldies, Žozē, paldies visiem. Lielas paldies visiem par darbu šīs pēcpusdienas sanāksmē. Atgādinu, ka rītdien tiekamies pulksten deviņos un pulksten trijos. Gribēju atgādināt uh, referentiem un koordinatoriem, ka mums ir tikšanās ar Čālašu kungu. Visiem jauka vakara, uz redzēšanos!